your committee. And now we start. Bet mēs savukārt sāksim savu balsošanas sesiju. And uh, Uh, let me say, we are all of us uh, present here. Nu, ceru, ka visi esam klāt. Gribu vēlreiz teikt paldies komitejas un prezidiju vārdā. Jums teikšu paldies, ka lūk ir ievēlēti pieci cilvēki prezidijā ar jūsu atbalstu. Un mūsu priekšā ir daudz darba. 17 likumdošanas ziņojumi kas ir mūsu priekšā jau uz galda šajā gadā. Un likumdošanas atzinumi eh, pēc skaita astoņi. Seši nelikumdošanas ziņojumi un atzi nelikumdošanas atzinumi pieci. un iespējams pat līdz 15 likumdošanas dokumenti parādīsies vēl no jauna itra komitejā šogad. Kopernikus, pie tā ietver programma, um, valdību satelīta programmas un tā tālāk enerģija. Šai jomā nelikumdošanas laukum, dokumenti no komisijas puses nāks par kosmosu, tāpat runāsim valdību satelīta komunikācijas, tas būs likumdošanas uh, darbs. Un, un tā tad, lūk, visi šie daudzie priekšlikumi būs mūsu priekšā. Tātad, lūk, plašs darbības lauks mums un saraksts. Turklāt esam arī mūsu vidū uzvēt, pamanījuši jaunus deputātus, jaunus komitejas locekļus. Ļaujiet man nosaukt tos, kas ir pilntiesīgi locekļi šai komitejā tagad alfabētiskā kārtībā. Busoji, IPP e Rumānijā. Tautas partija Rumānija. Varbūt jūs varētu piecelties, kolēģi. Musoja kungs. Yeah, he's well, not here. He's not here. He's not... Nav atnācis. Nu, žēl gan. Viņš pirms tam strādāja Afet Imko un NV divi ar pus gadus. Tālāk. Manā sarakstā, alabētiskā secībā, Rebeka Hārmsa. Nu, piecelieties, lai jūs visi paman, visi gan jūs jau tāpat zina un pazīst, bet tomēr. Paldies, ka esat atgriezusies pie mums kā pilntiesīga ITRA komitejas locekle. Jo Rebeka Hārms 2004. gadā arī šeit darbojās kā pilntiesīga locekle. Un pēdējos pāris gadus bija e, zaļo grupas līdzpriekšsādātāja, kas ļoti aktīvi darbojas mūsu komitejā. Viņa arī strādā pie konkurences jautājumiem, un nu tagad ir atgriezies ītra komitejā. Uh, cik labi. Un tad Korbačev kungs no Bulgārijas, sociālistu un demokrāta grupas, jaunievēlēts deputē, deputāts. Pabeidzis Tehnisko universitāti Sofijā. Un turklāt viņš ir arī Pētī un Trāna komitejās kā aizstātāja loceklis, tātad plašs darbības lauks, ļoti aktīvs deputāts. Turklāt mums ir arī jauni aizstājie de, aizstājošie deputāti, Moskas kundze no sociāliem un demokrātiem un Itālijas, Skleca kungs no zaļo grupas no Horvātijas, Smifa kungs no zaļo grupas no Lielbritānijas un Borgēcio kungs, ENF grupa Itālija. Lūk, tādi četri aizstājēji deputāti. Tik daudz lūk informācijas eh, tagad sākumā, nu un tad tagad izmēģinājumu balsojums, kā vienmēr. Sākam balsot. Okay. Is okay? Yeah. One EPP too many. One EPP. One. Viens no tautas partijas par daudz. Tas pilnīgi noteikti nav jaunais deputāts, jo viņi nemaz nav klāt. Joprojām viens no tautas patīs par daudz. Paldies, nu tad beidzam balsot. because there was one EPP too many. Okay, so let us go to the serious vote. Nu tad pāriesim pie, pie balsošanas. Tā tad lūk. 477, 90 MHz frekvences josla Eiropas Savienībā Patricija Toja ir iznos ļoti veiksmīgu dialogu. Tagad mums tālāk par tāds viens vienīgs balsojums, un to darīsim, to īstenosim elektroniski. I close one EP. One EP. No tautas partijas viens par daudz. Maybe, what, what is his name, this new member? Maybe Mr. Busoy is working. Varbūt Busoja kungs no kaut kurienes eh, balso, kaut kur no ārpuses. Nē, nu viss ir kārtībā, beidzam balsot. Paldies! Lielisks rezultāts. Apsveicam uh, referenti un visus klātesošos. Tālāk otrs gala balsojums. Tas ir Krasnodemskijas ziņojums par Eiropas parlo, parlamentu un padomes lēmumu, izveidojot informācijas ap, apmaiņas mehānismu attiecībā uz valdību nolīgumu. Tas ir Krasnodemskas Zislava ziņojums. Tas būs personāla balsojums, tā tad arī, lūk. Nē, es atvainojos, nevis personāla balsojums, bet elektroniskais balsojums. The vote is open. Sākam balsot, beidzam balsot. 50 par lielisks rezultāts. Kolēģi, apsveicam. Tašanās kungs, jūs vēlaties izteikties? Paldies priekšādātāji. Krasnodebski kungs lūdza man nodot jums savu atvainošanos. Viņš nevarēja būt šodien klāt, jo šobrīd gatavojas Angels Merkels vizītei uz Poliju. Viņam bija jābūt mājās, un viņš man lūdza nodot paldies vārdus visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību Un viņš patiešām ir ārkārtīgi priecīgs, ka process ir bijis tik veiksmīgs un bez aizķeršanās. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs, godātie kolēģi. Tālāk balsosim par pēdējo likumdošanas dokumenti. Tas ir atzinuma projekts par regulas priekšlikumu um, risinot ģeobloķēšanas jautājumus un cita veida diskriminācijas formas, kas pamatojas uz klienta valsts piedarību, atrašanās vietu, mītnes vietu vai uzņēmuma dibināšanas vietu. Referent, atzinuma sagatavotāja ir Eva Kailī. Un pirmais kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 108. grozījums par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. 107. par, pret, atturs, noraidīts. 108. par, pret, atturs, noraidīts. 109. par, pret, atturs, noraidīts. 110. par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. 110. Beidzam balsot. Noraidīts. 111. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais kompromiss grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 20. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par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 pret, atturas, pieņemts. 106. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Nebija skaidrs. 6. kompromiss grozījums. Nu, droši vien, ka pieņemts, bet nevarēja skaidri redzēt. Beidzot balsot. Nu, pieņemts. My goodness. Yeah. Well, please, please show it in... Jā, nu jums laikam acīm redzot skaidrāk jārāda rokam. 26. par? Pret? Atturs pieņemts. Tautas partijai jācelātās rokas. 27. par? Pret? Atturs pieņemts. 132. par? pret, atturs, noraidīts. 133. Nē, 28. 28. vispirms, jo iepriekšējais tika noraidīts. 28. Par, pret, atturs, pieņemts. 133. par, pret, atturs, noraidīts. 29. par, pret, atturs, pieņemts. 135. par, pret, atturs, noraidīts. 138. par, pret, atturs, noraidīts. 137. par, pret, atturs, noraidīts. 30. par, pret, atturs, pieņemts šķiet. Izskatās, ka pieņemts. 31. par, pret,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 Nebija skaidrs. 141. Pārbaudīsim elektroniski. Droši vien arī pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. par. Pret. Atturs pieņemts. 143. par. Pret. Atturs pieņemts Noradīts septītais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Astotais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 36. par pret atturs pieņemts. 148. par pret atturs noradīts. Divi identiski grozījumi 150. un 37. par pret atturs pieņemts. 151. par pret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 pret atturas pieņemts. 156. par pret atturas noraidīts. 40. par pret atturas pieņemts. 157, 158, 159 identiski kopā par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. We will see three amendments. Tātad lūk trīs grozījumi 157, 158, 159. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 161 un 162 identiski kopā par Pret. Atturas pieņemts. 163. par. Pret. Atturas noraidīts. 164. par. Pret. Atturas noraidīts. 44. par. Pret. Atturas pieņemts. 45. par. Pret. Atturas pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Divpadsmitais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. 56. par, pret, atturas noraidīts. Trešais par, pret, atturs pieņemts.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 Sastais par pret atturas. Pārbaudīsim tomēr elektroniski. Sastais grozījums. Amendment 6. I close the vote. Accepted. Accepted. This time. 68. Uh, 68. par. Pret. Atturas. Norādīts. Favor against. 14. kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts, 72. par, pret, atturas norādīts, 73. par, pret, atturas pieņemts, 75. par, pret, atturas pieņemts, 15. par, pret, atturas pieņemts, 16. kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts, 17. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 82. 83. grozījums identiski par pret atturas pieņemts. 18. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 88. par pret atturas pieņemts. 89. par pret atturs pieņemts. 19. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 92. par pret atturs noradīts. 93. par pret atturs noraidīts, 12. par pret atturs pieņemts, 94. par pret atturs pieņemts, 20. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts, 14. par pret atturs pieņemts, 98. par pret atturs noraidīts, 15. par pret atturs pieņemts pieņemts, 97. par pret atturas noraidīts, 99. un 16. identiski par pret atturas pieņemts, 100. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, 100. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīsim. 101. par pret atturas norādīts. 17. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 17. grozījumu. Amendment 17. I close the vote. Beidzam balsot. Rejected. Uh, 102. 102. par pret atturs noraidīts. 103. par pret atturs noraidīts. Kuru vēlties pārbaudīt? 103. Labi, pārbaudīsim 103. elektroniski. One oh three. I close one oh three. Rejected. Beidzam balsot noraidīts. 42. par. Pret. Atturs noraidīts. 43. par. Pret. Atturs pieņemts. Tālāk elektroniski balsosim par visu grozīto ziņojumu kopumā. Sākam balsot un beidzam balsot. Lielisks rezultāts, apsveicam referenti. Paldies, kolēģi! Nu, līdz ar to balsošana šodien ir beigusies. Tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Tā nedaudz esam iekavējuši.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 Dear colleagues, ladies and gentlemen. Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, tagad mums būs eh, pārskats par pašreizējām sarunām vērdumu tirzniecībai eh, viesabunēšanā, un kumpula Nātrī kundze mūs par to informēs. Nākošu nedēļu centīsimies šo darbu noslēgt, bet, eh, nu, tas arī nav īsti droši pagaidām vēl cienā kolēģi visus jūs informēs. Viņi pastāstīs par to, kādā virzienā mēs ejam. Paldies! Vēlos pateikties visai komitejai jo mums ir ļoti tāda stingra nostāja no mūsu puses. Man ir lieliski ēnu referenti, es tiešām jūtos kā laba komanda, kad mēs sēžamies pie trialogu sarunu galda. Vakar mēs tikāmies ar Maltas prezidentūru, ar ministru, kas atbildīgs par digitāliem jautājumiem, un ir skaidrs, ka virzība turpinās. Uh, Mēs vēlamies, lai būtu konkurence telekomunikāciju tirgu, un e, šīs e, fails noteikti ir labs risinājums patērētājiem. Jā, e, šīs dokuments ir ļoti politisks. Mēs jau pilsoņiem sen solījām šo dokumentu, solījām, ka viesapunēšanas maksas vairs nebūs, un tieši tāpēc vairumtirdzniecības cenas ir tik svarīgas. Nu, ir arī atšķirīga pieeja nedaudz paaugstinātām cenām, kas nozīmē, ka patērētājs var izmantot mazāk datu, kad ceļo. Nulles cena ir pārvēršama datos tikai tad, kad ir uh, taisnīgas izmantošanas fair use politika. Tā tika izveidota decembrī, un tas nosaka zināms ierobežojums datu datu izmantošanai. Tā kā cēna uh, e, tomēr ierobežos datu lietošanas iespējas. Sarunās ar uh, padomi un mums, nu, mēs virzamies viens otru virzienā, tā kā cerams, ka pabeigsim, nu, ja nenākam otrdien, tad katrā ziņā pietiekami drīz, lai mēs saulēcīgi varētu pieņemt lēmumus. Mums tiešām ir jāstā, jāstrādā ātri, lai mēs varētu šo uh, likumdošanu sagatavot vismaz līdz aprīļa plenārsesijai. Paldies par atbaldu, atbalstu, un mēs turpinām sarunu procesu. Tātad. Uh, datu cenas uh, ierobežojums vai griesti bija viss pretrunīgākais jautājums. Nu, un tad arī permanentā vien, viesabonēšana, lai uh, cilvēki neizmantot ļaunprātīgi um, šīs te sistēma izmaiņas. Lai neizmantotu ļaunprātīgi šo iespēju, kas ir domāta ceļošanai, nevis pastāvīgajai viesabunēšanai. Paldies! Vai ir jautājumi um, referentē, ēna referentiem? Nav jautājumu. Nav jautājumu, tad viss pilnībā jums uzticis. Nu, lieliski. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta un pateicamies referentei. Jūs esat lieliska sarunu vedēja. Un tagad atklātā uzklausīšana par tematu elektronisko sakaru regulējumu pārskatīšanu. Nu, ļoti svarīgs jautājums, jūs visi to zinat. Un 2016. E, gada 14. septembrī komisija publicēja svarīgus priekšlikumus elektronisko uh, komunikāciju uh, kodeksu un BEREK regulu. Un tā saucamo gigaba, giga, gigabaita saiti un 5G mobīlo daļu uh, strateģiskajā uh, sakaru pakotnē. Un ITRE komiteja šeit ieņem vadošo lomu darbā pie priekšlikuma. Un, lai mēs panāktu mūsu izvirzītos mērķus, kā ir aplēsts, būs nepieciešams investīcijas 500 eh, miljārdu eiro apmērā. Eh, komisija piedāvā pašreizējo telekomunikāciju normu modernizāciju. Pēdējais apdeits notika 2009. gadā. Nu, tā tad, nu, tas ir patiešām izaicinājums investīciju jomā. Komisija arī cer, ka Eiropas komunikāciju uh, kodeks uh, padarīs investīcijas prie, pievilcīgākas un stimulēs konkurence tīklu darbībā. Un kas vēl ir svarīgi? komisija vēlas panākt, lai labāk eh, izmantojot radiospektru varētu nodrošināt labāku pieeju tīkliem un nodrošinātu vienlīdzīgas spēles noteikumus eh, komunikācijas pakalpojumiem. Un es sveicu visus mūsu mm, panelistus. Tātad tagad sāksies eh, pirmais panelis, bet abos paneļos mums ir uh, Mm, pieci eh, runātāji, bet, diemžēl, jums ir ļoti īs eh, runāšanas laiks. Nu, bet es domāju, ka uh, jūs tiksiet galā. Komisija mm, vēlas arī uh, pastiprināt nacionālos uh, regulātoru lomu un BEREK lai nodrošinātu pāredzamu uh, normu piemērošanu vienotajā tirgū, ierobežojot pašreizējo sadrumstalotību un nekonsekvenci. Mums ir uh, jārisina ļoti būtiski jautājumi, un mūsu ITRE referenti šajos svarīgajos jautājumos ir eh, Delka Stiljo kundze, Tošanauska kungs, Zoriņo kungs un Bonī kungs. Tātad četri uh, tiesību aktu priekšlikumi, un mēs esam tieši atbildīgi uh, par tiem, kā komiteja. Un, kā es teicu panelistiem, tad četri divas uh, paneļa sesijas un pēc tam jautājumi un atbildes. Un es eh, aicinātu, jūs neizteiksiet, neizteikties ilgāk par piecām minūtēm un kolēģiem lūdzu arī aprobežojiet savas eh, uzstāšanās uz maksimums divām minūtēm. Nu, mēs, protams, redzēsim, cik mums būs laika, kā virzīsies otrā um, daļa, tā kā sākumā čet, četras minūtes runātājiem. Tātad par investīcijām, eh, par digitālo plaisu 5G, nu tās būs svarīgākās eh, mūsu abu sesiju tēmas. Un tagad es vēlētos iepazīstināt eh, jūs, eh, ievadīt jūs pirmajā sesijā, tātad tīkli un pakalpojumi, tas ir eh, nosaukums. Sorjāno kungs būs pirmais referents, viņš ir Berek priekšsēdētājs. un ievēlēts uh, amatā 2017. gadam. Esmu saņēmis informāciju, ka esat studējis uh, telekomunikāciju inženieru zinātnes, uh, eh, ekolu politehniku un uh, lielākajo, lielāko uh, daļu karjeras pavadīja strādājot ar konkurences un um, telekomunikāciju regulēšanas jautājumiem. Lūdzu! Sorjāno, jums lūdzu vārds. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies ITRE komitejai, ka man ir šī iespēja sniegt mūsu viedokli par pārskatu. Kā jūs jau minējāt, jūs mani uzaicinājāt eh, runāt ne tikai kā berek priekšsādātājiem, bet kā ekspertam, jo es jau 15 gadus strādāju šajā nozarē. Pirmā lieta, ko vēlējos jums pastāstīt, Un šis jautājums ir tāds, kur mums ir laikam vienots viedoklis. Mūsuprāt, telekomunikācijas sektors un regulējums ir sava pašreizējā cikla beigās. Šis cikls ir tas, kas tika atvērts pirms 20 gadiem, un šis ir konkurences atvēršanas cikls. Un tas nenozīmē, e, ka konkurences cikls ir beidzies kā tāds. Nē, protams, mums ir jāsaglabā konkurence, bet konkurences atvēršana Tā tagad ir klātesoša praktiski visos tirgos Eiropā. Un politiskais mandāts, kuru parlaments, padomi, komisija ir uh, devusi regulātoriem, atverot šo tirgu, es nu varu pieņemt, ka šī misija, šis mandāts ir gana labi izpildīts. Un tagad jautājums ir, kādi ir jaunie mērķi? kurus politiķi, Eiropas institūcijas eh, vēlas, eh, kādas būs norādes, vadlīnijas telekomunikāciju tirgiem, kas notiks eh, likumdošanas jomā. Un kopš pagājušā gada, kopš 2015. gada, nu jau gandrīz divus gadus mums ir šī jaunā misija saglabāt atvērtu interneta vidi. Tas ir jaunais politiskais mandāts, kur jūs mums esat uzticējuši. Nākošais ir jaunā, jautājums par viesabonēšanu, kā mēs tikko dzirdējām. Un tagad mums ir šī misija un uzdevums padalīt, padarīt telekomunikāciju e, tirgu par kaut ko pavisam konkrētu, tieši atrisinot e, viesabonēšanas jautājumu. Tālāk e, par savienojamību. Eiropā varētu būt e, nu, jauns, ambiciozs mērķis nodrošināt uh, savienojamību visiem pilsoņiem 5G, nodrošinot, nodrošinot lietu internetu, nodrošināt ļoti um, augstas kapacitātes internetu. Jūs zināt droši vien, ka Berekā un mūsu nacionālajās eh, regulējošajās iestādēs mēs pašlaik esam īstenošanas stadijā. Tāpēc es skaidri vēlējos norādīt, ka tā ir politiķu loma, parlamentu komisijas, padomas loma, e, nospraust mērķus Un šajās pēdējās dienās mēs daudz dzirdām par elastību, kas ir nepieciešamas, lai, nepieciešama, lai panāktu izvirzītos mērķus, bet tā ir ES institūciju loma un uzdevums noteikt mērķus. Un esat šeit pārāk pieticīgi. Ir svarīgi noteikt labus mērķus Eiropas līmenī. Un tieši to arī gaida mūsu pilsoņi. Vēl kāda lieta, ko vēlējos jums teikt Eh, Bērek ir ļoti atvērts un vēlas piedalīties diskusijās, kā arī piedalīties īstenošanā, jo mēs atrodamies pavisam citādākā situācijā nekā toreiz, kad tika pieņemts telekomunikācija vienotā tirgus eh, tiesību aktu komplekss jo tad bija tikai šī ideja par uh, paneiropas tirgus izveidu, un visi it kā piekrit šai idejai, bet visi zināja, ka tas nav atkarīgs tikai no regulātora, bet arī no tirgus dalībniekiem. Uh, es uh, pavisam konkrēti varu teikt, ja mēs vēlamies sasniegt šo ļoti svarīgo uh, ambiciozo uzdevumu, mums ir jā. Uh, izdara trīs svarīgas lietas. Pirmkārt, sadalījums. Ja mēs vēlamies panākt uh, eh, savienojumības mērķi, mums uh, vajag, lai visi spēlētāji investētu. Nu, te nevajadzētu interneta un alternatīvos operators pretnostatīt vienotram. Nākošais, no kā ir jāizvairās, ir nenoteiktība. Mums mums ir jāsniedz viss skaidrāk starptautiskie noteikumi, lai nodrošinātu vienlīdzīgus spēles noteikumus un drošību uh, uzņēmējiem investēt. Un jāizvairās no birokrātijas. Uh, mums ir eh, jāatrod labi risinājumi, jāatrisina problēmas, un tikai ar šādu pieeju mēs arī panāksim pozitīvu rezultātu. Lielas paldies! Ļoti svarīgi trīs punkti. Nu, mēs saprot, es ļoti labi saprotu, ka grūti ir um, tās četrās vai piecās minūtēs iekļauties, bet, nu, tā kā cits iespējas mums nav, tad te ir, te ir jāiekļaujas. Tātad tīkli un pakalpojumi. Uh, šī, šis panels, nākošais panels būs par pārvaldību. Nu, tur tāds zināms atšķirības ir tajā, par ko būtu jārunā tādēļ. Lūgtu runātājus atcerēties šo sadalījumu. Tātad tīkli un pakalpojumi. Tālāk Fūras kundze. Eiropas eh, telekomunikācija operātora asociācija. Fūras kundze ir no Dānijas, viņa ir ģenerāldirektore un ļoti mm, pieredzējusi šajā darbā. Viņa ir maģistra grāts eh, šajā zinātnēs. Viņa ir sākusi savu karjeru Dānijas zinātnes ministrijā. Lūdzu, kundze, jums ir vārds. Paldies. Būzeka kungs, cienījamie parlamenta deputāti. Uh, Mūsu asociācija tika dibināta 92. gadā ar 41 pārstāvi un novērotājiem mēs pārstāvējām praktiski galvenos eh, providerus Eiropā. Un vairums no uh, kompānijām uh, ir uh, diezgan labā situācijā savās valstīs, bet sastops ar problēmām citos tirgos. Un paldies par iespēju dalīties ar jums mūsu uh, viedoklī. Uh, Es izmantošu šo iespēju. Vispirms vēlētos uzteikt Eiropas komisiju, jo viņu priekšlikums ir tāds ļoti pamatīgs, un tas ir labs idejas prie, e, nu, priekšlikums, lai realizētu gigabītu ambīcijas. Un es vēlējos ar jums dalīties trīs galveniem vēstījumiem. E, kompānijas, kas ir mūsu asociācijas locekles, e, ar jums kopā apņemas uh, ka mēs palīdzēsim jums izveidot ultra ātru uh, savienojamību visiem eiropiešiem, lai arī kur viņi neatrastos. Neviens nebūtu jāatstāj eh, aiz borta. Šis ir vēsturisks izaicinājums. Ir svarīgi panākt, tādu iekļaujošu pārklājumu visiem. Regulējums šeit ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums. Tas var veicināt investīcijas vai tas nogalināt. Tas dotu patērētājiem vairāk digitālo pakalpojumu, bet regulējumam ir jābūt tādam, kas to atļauj. Ir jābūt pietiekoši daudz iespējai atrast investīcijām vietu arī Eiropā. Ja mēs runājām par investīcijām tīklos, uh, Kādēļ investēt gigabitu sabiedrībā? Kādēļ Eiropiešiem tas ir svarīgi? Pieeja ātriem tīkliem eh, nozīmē pēc tam konkrētas lietas, jaunas darba iespējas, labāk izglītība, laba digitālā infrastruktūra, kas ļauj izmantot IoT, e mm, attīstīt jūsu biznesu vai braukt ar uh, pašgājēju automašīnu. Nu, par to, cik ir vajadzīgs naudas, eh, nu šeit viedokļi, protams, dalās, bet ir skaidrs, ka izaicinājums ir kā liels. Komisija norāda uz 500 miljārdiem eiro, lai radītu gigabitu uh, ieguldījumus, eh, citi pētījumi rāda 650 miljārdus, nu, bet eh, vairāk kā 90% nāks no privāta sektora. Un tāpēc etno mēs uzskatām, ka telekomunikāciju sektors varēs eh, pie, pārliecināt investors investēt, ja likumdošana būs tehnoloģija neitrāla un ja visi investīcija modekļi, modeļi tiks stimulēti. Mm, eh, telekom operatoriem ir jāspējam, jāspēj izmantot eh, un pielāgot eh, plat joslas tehnoloģijas vietējiem apstākļiem, jo tās visas var pārvērst gigabitu mērķus par realitāti, un tādēļ likumdošanā tas ir jāiekļauj neitrālā veidā. Uh, Šobrīd eh, kodeks piedāvā eh, līdz eh, investīciju modeļus, un tā tam arī vajadzētu būt. Vajadzētu stimulēt arī individuālus operators piedalīties. Tehnoloģija, neutralitāte un visu investīciju modeļa veicināšana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka tiek nosaktas visas teritorijas un visi Eiropas pilsoņi tiek iekļauti gigabita sabiedrībā un uh, likumdošana to var nodrošināt, ja tā ir saprātīgi pieņemta, atzīstot uh, to, ka konkurence ir tā, kas stimulē investīcijas. Konkurence ir tā, kas veicina inovācijas un uh, investīcijas, bet konkurenci nevajag sajaukt ar regulējumu. Ir vajadzīgas kaut kādas uh, nu, var eh, jāuzmanās ar normām, kas var uh, iesaldēt investīcijas te vietā, lai tās uh, veicinātu. Un arī uh, kārtēšanas aspekti jāņem vērā, lai 59. pānta 3. punktā e, norādītās normas neierobežotu telekomunikāciju e, kompāniju aktivitātes investīciju jomā. Mums ir nepieciešams mm, raudzīties, e, kā mēs regulējam pakalpojumus. Mums jau ir nodrošināta uh, likumdošana noteiktās jomās un nevajadzētu atkārtoties. Tur, kur regulējums jau pastāv, nevajadzētu to uh, atkārtot. Ar pavisam vienkāršiem mērķi, uh, soļiem mēs varam panākt dubultu uh, mērķi stiprināt un veicināt investīcijas un uh, kalpot uh, patērētāju interesēs. Uh, Jā, nu, man nav viegli jūs apturēt, pēc četrām, piecām minūtēm mēs tā kā pagarinām um, savus uzstāšanās, bet mēs, protams, vēlamies arī nelielu diskusiju ar mūsu kolēģiem. Un, acīm redzot, būs iespējams kaut ko pateikt arī pēc tam. Nākamais runātājs ir. Olsona kungs, Eriksona viceprezidents. pārstāvniecības Briselē biroja arī patītājs, pārstāv digitālo tehnoloģiju e, industrijas komiteju, e, ir ieguvis. E, maģistra grādu, grādus kā Francijā, tā uh, Zviedrijā. Olsonkungs, jums vārds. Runāsim par tīkliem. Tāpēc es gribētu vispirms jums parādīt attēlu ar tīkliem. Domāju, ka būtu labi šeit e, visu saprast no pareizās perspektīvas. Runājot par elektrokomunikāciju pakalpojumiem, jo īpaši 5G kontekstā, uh, Mēs runājam par kopēju pieju, par ietveru, kas runā par digitalizāciju un uh, transformāciju, kas notiek sabiedrībā un rūpniecībā. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, tās ir daudz lielākas pārmaiņas, nekā mēs būtu gaidījuši vai būtu domājuši. Tāpēc uzskatu, ka mums vajag tiešām izskatīties pavisam tālā nākotnē, gatavojot priekšlikumus. Šķiet, ka komisija to arī saprot, strādājot pie šiem priekšlikumiem, Viņi saprot, ka viņiem ir jāredz kopējā vīzija. No tīklu perspektīvas runājot, šeit nav runa tikai par jaunu paudzi piekļuvē tīkliem, tātad pārēj no 4K uz 5K. Te ir runa par platformas izveidi, par IKT pārmaiņām. Tas nozīmē, ka piektās paudzes tīkls būs pavisam savādāks par pašreizējiem. Funkcijas un pakāpojumi būs nodalīti no eh, tīkla transporta eh, plāna. Bet, kā jau es norādīju, ļoti daudz pakāpojumu būs arī atkarīgi no tīkla iespējām. Tieši tāpēc arī ir vajadzīgs līdzsvars starp pakāpojumiem un tīklu. Tāpat ir būtiski saprast, ka 5G tīkli ietvers daudzas un dažādas piekļuvas tehnoloģijas gan fiksētās, gan arī bezvadu, tā skaitā Wi-Fi un 4G un 5G. Jauno tīklu izveide noteikti būs dārga, būs vajadzīgas kapitāla investīcijas, par to mēs esam jau runājuši. Tas nozīmē, ka ieņēmumi no patērētājiem nebūs pietiekami, lai sektu visas investīcijas. Tas viss būs atkarīgs no tā, vai tiks pieņemti šie digitālie pakāpojumi gan sabiedrībā, gan arī industrijā. Tas nozīmē, ka mums ir jāiet tālāk par patērētājiem, mums ir jādomā par plašākām grupām. Tieši tāpēc mums ir jāizveido tāds regulējošais ietvers, kas atbilst mērķim. Ir jāiesaista pilnīgi visi spēlētāji tirgū. Gribētu šeit likt uzsvaru uz diviem punktiem no tīkla perspektīvas kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Un vēlāk atgriezīšos arī pie citiem punktiem. Tātad šeit ir runa par tehnoloģiju neutralitāti. Uzskatu, ka tam ir jābūt uh, jūsu politikas pamatā. Tirgus ir ļoti labi parādījis, uh, kurš ir uzvarētājs tehnoloģiju jomā. Un uh, tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, tāpēc ir ārkārtīgi sarežģīti uzlikt ierobežojumus nākotnes tehnoloģijai. Domāju, ka pašlaik sagatavotais priekšlikums nepietiekami uzsver tehnoloģiju neutralitāti. Vēl kāda lieta, kas ir ļoti būtiska no tīkla perspektīvas, ir spektra pieejamība. Nebūs 5G, ja netiks nodrošināts vajadzīgais diapazons 5G. Tieši tāpēc mēs jau pie tā strādājam. Piemēram, šeit ir runa par 700 eh, ehm, MHz frekvenci, bet mums ir jānodrošina spektrs arī pilsētvidē. Un ir jānodrošina spektrs arī iekštelpās. Tieši tāpēc ir svarīgi pāriet arī uz citām joslām. 3,4, eh, 3,5 gigahertu uh, joslu tā tālāk. Es arī Vēlreiz gribētu uzsvērt, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai atbrīvotu jaunas joslas, lai tās piešķirtu tirgus spēlētājiem. Bet tas ir ļoti būtisks jautājums, un uz to ir jāliek uzsvars. Tagad vēl pāris teikumi par pakāpojumiem. Noteikti, ka būs dažādu jaunu gadījumu, ja runa par 5G par mm, pakāpojumiem, kāda būs pieejami. Protams, ka tiks ietverti visi tradicionālie šodienas pakāpojumi. Visātrāk augošais pakāpojums tīklā ir video, un tā tas noteikti būs. Tieši tāpēc video pakāpojuma attīstīšana būs ļoti būtiska, un tas arī pieprasīs lielāku kapacitāti, piemēram, lejuplādēšanas ātrums. Tāpat arī autonomā braukšana, e, ekonomikas digitalizācija noteikti. Uh, nāks ar savām prasībām, un tieši tāpēc ir svarīgi saprast, ka daži pakāpojumi ir ļoti at atkarīgi no tīkla iespējām, citi varbūt netik daudz, bet mums ir jāņem vērā visu šo pakāpojumu vajadzības. Tas arī viss. Paldies! Paldies! Mūsu ceturtais runātājs Felicija Antonio. Viņa vada Fast Web uh, publiskās politikas nodaļu. Viņai ir pieredze uh, regulējuma politikā. Viņa ir atbildīga par Eiropas jautājumiem Fast Web uzņēmumā. Un tāpat viņa ir arī darbojusies savā valstī, Itālijā, strādājusi telekomunikāciju jomā. Iepriekš Felicija Antonio strādāja uh, Itālijas komunikāciju regulātorā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Paldies visiem Eiropas parlamenta deputātiem par uzaicinājumu piedalīties jūsu sanāksmē. Fast Web ir ļoti liels gods piedalīties uh, uh, šajā sanāksmē, lai jūs informētu par mūsu vīziju, kā vajadzētu pārskatīt regulējošo vidi. Tāpat arī priecājos par to, ka varēšu jūs iepazīstināt ar citu uzņēmumu viedokli. Tātad te runa par uzņēmumiem, kas ir līdzīgā situācijā kā mēs. Tātad FastWeb ir platjoslas pakāpojums sniedzējs Itālijā. Mēs esam uh, viens no pionieriem uh, šķiedras izmantošanā. Itālijā un Eiropā esam jau nodrošinājuši pārklājumu 7,5 miljonos mājasēmniecību ar saviem uh, ātrjoslas uh, interneta tīkliem. Es um, investēšu 7 miljonus eiro šajā darbā un turpinām to darīt. Mums ir ļoti ambiciozi plāni. Tieši tāpēc esam ļoti apmierināti ar komisijas sākotnējo priekšlikumu. Kā jau norādījis arī Jāno kundze, te vairs nav runa par to, ka mēs vērstos pret alternatīviem operatoriem. Šeit ir runa par tādiem operatoriem, kas investē, pret tādiem operatoriem, kas neinvestē. Uzskatu, ka ir tikai godīgi, ka pirmie tātad investētāji ir tie, kas saņem stimulus, lai viņi varētu turpināt veikt savu darbu. Šeit nav runa par kaut ko tādu, kas nāktu par labu tikai mūsu uzņēmumam. Šādā veidā mēs varam nodrošināt arī uh, konkurētspēju Eiropai un mūsu nozarei. Tomēr uzskatu, ka parlamentā vēl ir daudz darāmā. Uzskatu, ka šis priekšlikums ir labs. Tomēr šeit vēl vajadzētu tomēr strādāt pie vairākiem punktiem. Šeit ir vairāki ļoti svarīgi punkti, kas neļauj šim sektoram Eiropā attīstīties. Es patiešām uzskatu, ka konkurence ir vislielākais stimuls investīcijām. Uzņēmumi investē tāpēc, ka tie jūt, ka pārējie uzņēmumi elpo viņiem uh, aizmugurē un cenšas viņus apdzīt. Es uh, gribētu jums sniegt dažus ļoti praktiskus piemērus ko mēs varētu uzlabot šajā visnotaļ labajā komisijas priekšlikumā. Es gribētu sākt ar vienkāršošanu. Domāju, ka pašreizējais regulējošais ietvers noteikti ir jāvienkāršo. Bet nevajadzētu būt tā, ka vienkāršošana kļūst par deregulāciju. Uh, Piekļuves regulējums vēl ar vien ir ļoti būtisks elements šajā ietverā, un to noteikti vajadzētu saglabāt. Piemēram, FastWeb ir ļoti progresīva pieeja. Mēs izmantojam šo šķiedras internetu, un tad, kad interese par platjoslas internetu palielinās, mēs nodrošinam šos 200-300 metrus no uh, Uh, no kabeļa līdz uh, mājasaimniecībai, līdz uh, mājām, līdz mājoklim, kur ir vajadzīgs pieslēgums. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Mums ir jāsaprot, cik daudz ir spēlētāju mazumtirdzniecības pusē, un tad mums šķiet, ka varbūt šis regulējums vairs nav vajadzīgs. Nākamais piemērs. Mums nevajadzētu jaukt investīcijas ar komerclīgumiem. Mēs piekrītam, ka investīcijas varētu novest pie vienkāršošanas un pie deregulācijas. Investīcijas noved pie tā, ka uh, katrs operators no diviem, tātad katram ir savs tīkls. Jūs izveidojat uh, stabilu pamatu uh, Uh, konkurencei, kas ir balstīta uz infrastruktūru. Es nedomāju, ka šādi komerclīkumi novedīs pie tādiem pašiem rezultātiem. Tas nozīmēs, ka viens operators varbūt vēlēsies investēt, bet uh, otrs varbūt vēlēsies tikai izmantot šīs investīcijas. Domāju, ka to vajadzētu ņemt vērā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs pirmajā panelī Piektais eh, runātājs Foks Rumlī. Viņš ir analītiķis no Global Telecoms. Viņš ir arī strādājis kā an analītiķis Sitijā un viņam ir maģistra grāds fizikā, ko viņš ir ieguvis mm, Londonas Karaliskajā koledžā. Tāpat Foks Ramlīkungs ir analītiķis investīciju jomā, viņš pats nav investors, tāpēc mūs ļoti interesē viņa viedoklis. Lūdzu, Foks Ramlīkungs, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Paldies, ka uzaicinājāt mani uzstāties šodien, lai pastāstītu jums investoru attieksmi par jauno telekomunikāciju kodeksu. Uh, Uzskatu, ka regulējums ir ļoti būtisks telekomunikāciju industrijā. Mēs vēlamies labākus pakalpojumus, labāku pārklājumu, un, lai mēs to panāktu, mums ir vajadzīgs ievērams investīcijas. Bieži vien te ir runa par laika grafikiem, kas pārsniec gadus un pat gadu desmitus. Tieši tāpēc ir vajadzīgs regulējošais ietvers un uh, atbilstoša vide. Uh, Esmu pētniecības analītiķis un runāju ar investoriem par šiem jautājumiem katru dienu. Šodien mēģināšu jums pastāstīt, kāds ir viņu viedoklis par šo nozari un uh, kur uh, papildu investīcijas varētu sniegt papildu stimulus. Mēs uzskatām, ka um, ir jānodrošina laba pēļņa investīcijām, jo pretējā gadījumā šīs investīcijas nokļūst, nokļūst citās nozarēs vai citos kontinentos, un investori arī vēlas radīt pēļņu saviem klientiem. Nav nekādu prasību, kāpēc kādam vajadzētu investēt telekomunikāciju nozarē vai šajā nozarē Eiropā. Tieši tāpēc mēs priecājamies, ka uh, papildu dokumentācijā šajā kodeksā ir runa par investīciju veicināšanu un paredzamību. Šajā sesijā es gribētu runāt par trīs lietām, kas man šķiet īpaši interesantas. Pirmkārtām, nediskriminācija izmaksu eh, tehnoloģiju metodes. Tas ir ļoti būtiski, lai uh, veicinātu investoru interesi par šo nozari. Uh, līdzinvestīcijas un tirgus analīze. Arī šeit var rasties eh, iespējas samazināt regulējošo slogu. Eh, uzskatām, ka šis regulējums tiek pozitīvi uztverts investoru kopienā. Uzskatu, ka tas ir mainījis investoru domas par investīcijām fiksētajās līnijās. Uh, Mēs uzskatām, ka šis jaunais teksts kodificē jauno regulējumu un tas nodrošinās arī konsekventu piemērošanu visos Eiropas tirgos. Ir vairākas jomas, kur investori kontrolēs jaunos priekšlikumus ļoti rūpīgi. Piemēram, tad, kad mēs spriežam par. Uh, augstas funkcionētspējas tīkliem, tur mums ir vajadzīgi īpaši uh, uh īpašas tehnoloģijas, piemēram, hibrīda tehnoloģijas, uh, uh, piekļuve mājokļiem. Mums ir jānodrošina uh, arī ļoti ātra, ātras platjozlas internets. Tieši tāpēc šeit ir vajadzīga racionalitāte un uh, zemes izmaksas, tā lai mēs varētu nodrošināt platjoslas internetu pēc iespējas vairāk patērētājiem īsā laikā. Un uh, jādomā arī par nākotni. Tāpat arī ir jāsaprot, ka būs vajadzīga lielāka pēļņa, lai nodrošinātu ātru platjoslas internetu mājokļos. Protams, ka situācija var būt atšķirīga atšķirīgās vietās. Mēs uzskatām, ka tirgus ir tas, kas varētu atrast visizdevīgāko risinājumu. Par investīcijām. Protams, ka šeit rodas pozitīvs potenciāls, taču investorus parasti uztrauc tas, ka uh, tiks uzlikts pārāk daudz nosacījumu un uh, tad uh, šie jaunie noteikumi netiks izmantoti, līdz ar to šīs iespējas tiks uh, zaudētas. Tāpat arī ir jānodrošina, lai līdzinvestori mm, apņemtos nodrošināt zināmu līniju skaitu, ar vēlāku nosacījumu šo līniju skaitu palielināt. Iespējams, ka varbūt tad šie riski ir zemāki. Uh, un tāpēc varbūt ir jānodrošina arī pilnīgs elastīgums cenās, lai ņemtu vērā šo realitāti. Tāpat, ja runa par līdzinvestīcijām, tad ir ievērojami jāsamazina regulējums. Trešais temats - tirgus analīze. Šeit man ir trīs punkti. Mēs uzskatām, ka investori atbalstīs šo telekomunikāciju kodeksu. Ja mazumtirdzniecības tirgus būs pietiekami konkurētspējīgs, tad arī nevajadzēs ieviest vairumtirdzniecības regulējumu. Šeit arī parādās jauns jaunumi. Piemēram, ja tiek slēgti jauni vairumtirdzniecības līgumi, un kur ir jāuzņemas vairumtirdzniecības kapacitāte ilgtermiņā, tad tālāk pārdevējiem varbūt šis regulējums vairs nav tik vajadzīgs. Nākamais - reģionālā analīze. Pašlaik un arī nākotnē ir ļoti daudz reģionu vai arī atsevišķu valstu, kur uh, uzņēmumi vairs nav tik izteikti, piemēram, uh, pilsētvīde, kur tie saskaras ar jauniem konkurentiem. Uh, Šeit ir jādomā par vidējiem rādītājiem valstī un ir jāveic tirgus analīze. Mēs uzskatām, ka tirgus analīzes pagarināšana ilgāk nekā pašreiz noteiktie trīs gadi nav uh, pozitīvs rādītājs, un varbūt šo laika grafiku vajadzētu pielāgot konkrētajām situācijām. Uh, Paldies, tagad jautājumi un atbildes. Sāksim ar mūsu referentiem. Deka Stīļo kundze, telekomunikācija kodeks, viņa ir referente. Paldies, priekšādātāji. Liels paldies visiem paneļu runātājiem. Šķiet, bija tāda neliela, tomēr diezgan liela viedokļu sadarība jūsu domās un tajā, ko jūs mums stāstījāt. Un jūs runājat par tādām niansēm šai kontekstā, par ko esam arī šai komitejā, protams, daudzos un dažādos konstelācijās jau sprieduši. Gribu izteikties konkrēti, jo svarīgākais, protams, šo izaicinājumu risināšanā tar, e, ir tas, cik kas tiek likts uz spēles, un jūs par to arī runājāt. Es negribētu atkal par visu sākt runāt no sākuma, bet Eiropai jāsaka, tas ir ļoti svarīgi. Tieši kā Pīters teica, šis jaunais digitalizācijas nestais scenārijs kopā ar IoT attīstību var piedāvāt Eiropiešiem, Eiropas tautsemniecībai milzīgi konkurētspējas priekšrocības. Savā ziņā, jā, tā nav, tas nav tāds spēles sākums, tas ir spēles atsākums. Un ir ļoti daudz jaunas iespējas, jaunas avēnijas, eh, tiešām milzīgi daudz. Gribu pievērsties vienam konkrētam jautājumam, kur jums, kā dažādiem interesantām pusēm, ir arī dažādi viedokļi. Un, attiecīgi, arī dažādi ietekmi uz to mūsu nostāju, ko ieņemsim noslēgumā, šī, vis, šim visam procesam noslēdzoties. Un te es atsaucos uz jauno definīciju par to, no ko nozīmē elektroniski paziņojumi saskaņā ar elektronisko paziņojumu, elektronisko pakalpojumu definīciju komisijas priekšlikumā. Jūs jau visi zināt, ka šeit pastāv dažādi nodokļi atkarībā no ieinteresētos puses um, konteksta. No vienas puses saka, ka šai definīcijai jābūt funkcionālai, un otrā pusē, ka, otra puse saka, ka signāla vienkārši nodošana te nebūtu jāietver. Citi savukārt uzskata, ka šis nodalījums ir mākslīgs starp uz, uz cipariem balstītam pakalpojumam, tiem, ka, tiem, kas tādi nav. Un te nu es gribētu lūgt jūsu viedokli, pēc iespējas precīzāk. Atbildiet lūdzu šiem jautājumiem. Kāds ir jūsu viedoklis? Jā, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, vismaz man kā referentei. Un domāju, ka pārējiem arī. Paldies! Kā redzat, mums arī ir grūti ievērot uzstāšanās laiku. Tošanāska kungs, kas atbild par Bereka ziņojumu. Runāšu dzimtajā valodā. Tā varēšu labāk noformulēt to, kas man sakāms. Gribu teikt paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju un pārskatu par dažādajiem viedokļiem telekom tirgu. Telekom tirgus, protams, ir audzis un ļoti pārliecinoši audzis. Man patika šeit teiktajā. Ja tas, ka mēs šobrīd ieejam tādā jaunā paudzē, nākamajā paudzē, un turklāt tika paudzes tie arī tādi, nu, brīdinājumi vārdi par to, ka mums ir jābūt piesardzīgiem. Tā, lai mēs šajā jaunajā sistēmā ieejam informēti. Komentēšu arī Berek konkrēti. Bet gribēju uzdot jautājumu. Jūsuprāt, investīciju atvērtība, jeb um, atvērtība pret investīcijām no vienas puses un no otras puses nevēlēšanās apgrūtināt tirgu ar pārāk lielu regulējumu, uz pārāk smagnēju regulējumu. Mēs runājam arī ar pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem, ar tādi ar mani ir sazinājušies, un viņi savukārt atsauc, ka uz to 77. pantā paredzēts, ka kapitāla pārvietošana būtu jāsadala starp izplatītājiem un pakalpojumu sniedzējiem, lai aizsargātu šos uzņēmumus. Bet šīs funkcijas tādā gadījumā jānodala. kā rezultātā var rastiet plašs tirgus krubļiem šāda administratīva lēmuma rezultātā. Tāpēc gribu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par to visu, un tad pēc tam vēlāk vaisāšu arī ar tālāko struktūru saistītos jautājumus. Paldies! Un tālāk Zoriņo kungs. Viņš, kā referents, strādā pie projekta Wi-Fi 4 Eiropa, tātad Wi-Fi Eiropai. Paldies priekšādātāji! Arī es runāšu savā dzimtajā valodā. Vēlos teikt paldies spāņu runātājiem par dotajiem skaidrojumiem. Wi-Fi Eiropai iniciatīva ir ļoti svarīga, tā lai Eiropas pilsoņi varētu patiešām sajust to, ka DSM un NS e var uzlabot viņu dzīves un taustāmā veidā. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs šāds Eiropas mēroga projekts visiem pilsoņiem. Tas būs kā atsaucas punkts, kas ļaus cilvēkiem izmantot visus šos gigabaitus un tā tālāk, un te Eiropai jābūt līderībā. Tas ir svarīgi pilnīgi visiem. Šī iniciatīva ir pavisam strauji jāizteno praksē, jādara tas pārliecinoši tā, lai iedzīvotājiem ir piekļuvi digitālajiem tirgam, tirgiem visā, visos to aspektos. Esmu ticies ar ekonomikas un sociālās komitejas pārstāvjiem, ar reģionu komitejas pārstāvjiem esam pētījuši ziņojumus, kas ir pieņemti pilnīgi vienprātīgi, nu, piemēram, par to, ka situ, pilsoņi pilnīgi, nu, bez jebkādām šaubām, ir ārkārtīgi interesēti šādas izmēģinājuma prakses eh, jautājumā. Un tāpēc gribu vaicāt jums, kā paneļa runātājiem, ko varētu darīt jūs, ko jūs esat gatavi darīt, lai pārliecinātos, ka šī iniciatīva patiešām ir tāds kā atsaucas punkts, ja runājam par skaidrību, precizitāti, un lai šī, mm, lai šī iniciatīva vainagotos ar panākumiem. Paldies, kolēģi! Bonīkungs tālāk. Viņš ir atbildīgs par gigabītu sabiedrības dokumentu un vēl vienu pašinstīvas ziņojumu šai jomā. Paldies, paldies par prezentācijām. Tās tiešām bija visai iedvesmojošas. Divas lietas. Pirmām kārtām. Kā noprotam, tad te tika pausta arī zināma kritika attiecībā uz īstenošanu, jo mērķi jau ir skaidri. Un viens no šiem kritikas punktiem bija saistīts ar to, kā izvairīties no risinājuma fragmentēšanās un lēmumu fragmentēšanās. Nu, tas nozīmē, respektīvi, ka dalību valstīm vajadzētu pieņemt lēmumus vienlaicīgi. Vai ne tā? Un kā jūs domājat, kā šāda veida darba organizāciju mēs varētu atbalstīt? Un otra lieta ir saistīta ar prasību pēc šiem, pieprasījumu pēc šiem jaunajiem pakalpojumiem. Jūs jau teicāt, lūk, ir vesela jauna šo pakalpojumu pakotne, kas saistīta ar 5G un tur ir pavisam jauns uh, kredītņemšanas modelis un tā tālāk. Tad kā mēs varam sagatavoties uh, šāda veida priekšrocību gūšanai? Kā varam informēt par to? Kā to, kā to darīt? Kā sadarboties šeit ar dalībvalstīm un reģionālajām varas iestādēm? Paldies! Nākamais sarakstā Nīblers kundze. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, priekšsēdētāji. Es arī izteikšu savā dzimtajā valodā. Es gribētu pateikties par ļoti labajām prezentācijām mm, visiem runātājiem. Es eh, gribētu uzdot divus jautājumus. Man ir ārkārtīgi daudz jautājumu, man ir daudz komentāru, bet nu, ar tiem es tagad neizplūdīšu. Mēs runājam par investīcijām, par dažādām stimulācijas sistēmām, kā mēs varētu nodrošināt, lai 5G tīkls varētu tikt attīstīts un lai tiktu nodrošinātas vajadzīgās investīcijas. Par līdzinvestīciju modeli. Uh, Vai komisija tagad eh, kaut ko tādu iesaka, vai ar to pietiek? Varbūt mums vēl ir kaut kas jāprecizē un kādā virzienā mēs varētu iet. Otrs jautājums attiecas uz eh, mapping. Skatoties uz šiem priekšlikumiem, man šķiet, ka te ir runa par ļoti lielu birokrātiju un milzīgu slogu. Vai dažās dalībvalstīs kaut kas tāds jau ir darīts? Uh, Varbūt mums ir eh, jādomā, kur kaut kas ir jāregulē un kur nē. Jāpaskatās, vai ir kaut kur veikta jau tirkus analīze. Gribētu zināt, vai tas mums ir vajadzīgs un vai pašreizējie komisijas priekšlikumi vispār ir saprātīgi un varbūt kaut kas ir jāmaina. Paldies! Berners kundze. Paldies, Paldies priekšādātājs arī uzreiz gribētu uzdot jautājumus tātad par refinansēšanu investīcijām. Protams, ir beigās vajadzīgi mums ir arī uzņēmēja darbības modeļi. Kā jūs redzat šos 5K modeļus? Mums, protams, ir jānodrošina lielākais pārklājums par zemām, par zemu maksu. Uh, Tad, kad mēs runājam par 5G, mums ir vajadzīgs šis lēciens, un līdz šim mēs neesam nodrošinājuši visu vajadzīgo attīstību. Tāpat arī pastāv mm, draudi, ka investīciju pietrūks, tāpēc, ka mm, pēļņa ir ļoti neskaidra. Vai jūs e, nesaskatāt mm, bāžas, ka radīsies digitālā plaisa, ņemot vērā šo uh, 5G galu galā radīsies milzīgas atšķirības starp pilsētām un lauku apvediem. Trešais jautājums. Dzirdēju, ka auto industrija vēlas pārņemt amerikāņu standārtus, vismaz par to tiek uh, diskutēts. Un uh, vai pastāv iespēja, ka šādā veidā radīsies paralēli standārti? Pēdējais temats, kas arvien biežāk parādās, tātad veselības riski. Uh, Vācijā bija ļoti lieta pret, liela pretestība pret šo mm, torņu būvniecību, un ar 5G būs vajadzīgas ar vien vairāk bāzes stacijas. Ko jūs par to izdomājat? Paldies! Precīzi jautājumu, daudz jautājumu, divās minūtēs. Hokmarka kungs lūdzu. Paldies! Paldies par prezentācijām! Nu, tādas nelielas pārdomas, kas tālāk novadīs pie jautājumiem 5G un šo loģiku un, un telekomu raksturu lielumu, protams, mainīsies. Nu, nebūs vairs tik daudz tik runāšanas pa telefonu vien, tas būs faktiski jau tāds datu plūsmas jautājums, tādā apmērā, kā mēs pat nevaram pat iedomāties vēl. Uh, Tās būs, eh, tā būs daļa no pilnīgi normālas sabiedrības darbības. Tas vairs nebūs tikai tāds telekomu pasākums. Nu, tieši tā kā kādreiz tas notika ar elektrības ieviešanu. Es gribēju vaicāt, kā jūs, prāt, tas mainīs biznesa loģiku? Un dažādas vienošanās, kā pakalpojumi konverģēsies. Mēs jau redzam, lūk, šie komunikācija pakalpojumi jau mainās. Kā jūs, prāt, kā jūs to saredzat? šie mm, labākas piekļuvs jautājumi, šie sadarbības punkti, konverģence ne tik vien starp dažādām pusēm, bet arī pāri robežām. Šodien, neskatoties uz to, ka mēs cenšamies samazināt viesabunēšanas maksas, tomēr joprojām šīs robežas pastāv telekomu tirgos. Kā jūsuprāt mēs varētu radīt šādus visēropas, transeiropas operators? Kāda būs tā loģika, ko viņi varēs izmantot pēc pāris gadiem? Es domāju, tā noteikti ļoti atšķirsies no tās, ko izmantojām, piemēram, pirms pāris gadiem. Tas būs saistīts arī ar biznesa modeļu maiņu un arī ar jaunām likumdošanas struktūrām iespējams. Paldies! Vēl trīs runātāji ir runātāju sarakstā. Kumpula Natrī nākamā runātāja lūdzu. Paldies! Esmu ēnu referente par kodu, kodiem runājot, un tāpēc par to man arī tāds interesi ir. Par Eriksonu kungs es gribētu uh, komentēt jūs, ja to sakāt, lūk, lielākie 5G sistēmu izstrādātāji, vai jūs apmierina visi iespējamie kontaktpunkti, kas šodien pastāv visi šis varš un šķiedra un tam līdzīga tehnoloģija neutralitāte, tas, protams, ir svarīgi, bet reizēm ar mums sazinās cilvēki, viņi saka, viņi jau negrib kļūt par ķīlniekiem kaut kam, kas tad virzās uz priekšu pārāk lēnu un neattīstas pietiekam ātri, tātad, nu, kā tīri tehniski ar šiem jautājumiem tikt galā. Berek pārstāvim vēlos vaicāt, par lielāko, spekt, ilgāku spektru izmantošanas iespēju nekā tas tiek paredzēts šobrīd. Vai tas būtu jāstāja nacionālā līmenī izlemšanai, ja varbūt ir kaut kāds laika, nu, ierobežams, teiksim, desmit gadi, nu, ja tiek noteikts ilgāks laiks, piemēram, mājas atjaunošanai, tad redzu, ka nereti ir tā, ka vienu, sot, vienu otru atjaunošanas darbu vispār netiek aizsākt, un viņi tikai šīs ēkas brūk un brūk un brūk. Un tā tad varbūt, ka ja kāds iegādājas spektru tikai tāpēc, lai izvairītos no konkurentiem, bet pakalpojumu šai spektrā neviens diapazonā neviens nesniedz, nu tad tādā gadījumā tas arī nav pozitīvi, vai ne nu tā? Un savukārt no rūpniecības pārstāvjiem gribētu dzirdēt lūko, vai jūsuprāt, vai finansējums tiek šķērdēts arī ar, ar, ja, domājot par jaunajiem ienācējiem tirgū? jo tas nāk ne tikai no sektora paša, bet arī no ārpuses. Nu jā, jūs teicāt, lūk, konkurence ir galvenais virzītājs spēks, vai nav tā, ka tā ir tad līdzekļi, uh, kas no veciem uzņēmiem, kas tiks tērēta vecāka, nu, tādiem tradicionālākiem pasākumiem, savukārt jaunie uzņēmumi tad domās par šiem jaunajiem, pa, jaunajiem pakalpojumiem, tādos privāti e, nelieli centri, un tad šie vecie monopolu uzņēmumi un jaunie, un nu, tas ir, protams, SMP, tas arī joprojām pastāv, un atsevišķos gadījumos tas kaitē. Tātad pavisam konkrēti, ja jūs esat pilsonis un ir ārkārtīgi daudz spēlētāju, vienam ir, nezinu, apjoms viens biljons, vienam ir desmit, tad kā tad to komentēt? argumentēt, vai mums jāatgriež, ja mēs atsauksim Brenu šo regulējumu, vai nav tā, ka notiks um, monopola atjaunošanās? Nākamais runātājs nav klāt. Paldies, saka Sanders Kunds. Es arī gribēju uzdot jums vienu jautājumu, ļoti mērķiecīgu jautājumu par Wi-Fi. Eiropai. Tas ir tā tēma, pie kā es strādāju kā ēnu referente. Komisija savā programmā nosaka, ka šāds bezmaksas Wi-Fi, ko finansē Eiropas Savienība, jābūt ļoti, ļoti lielā ātrumā, bet mēs zinām, ka daudzās lauku pašvaldībās un reģionos šāda veida pieejas internetam vēl nav. Un te gribētu vaicāt, ko jūs domājat par šo jomu? Ko darīt, lai panāktu, ka šī komisijas darba kārtība nebūtu tikai tukši vārdi? Bet, jo tas, ko Eiropas Savienība dara pilsētās, kur jau šie interneta pieslēgumi ir plaši, tā ir viena lieta, bet šai programmai taču jātiec arī uz lauku reģioniem. Un gribu tāpat arī jums vaicāt, ko domājat par, par to, vai varētu notikt tāda geogrāfiska pārdalīšana, līdzsvarota pārdalīšana. Un visbeidzot, Vai jums šķiet, ka šāda veida eksperimenti, kas, protams, būs savā ziņā diezgan tomēr ierobežoti, ja mēs domājam par 6000, 8000 kopienu Eiropas Savienībai, kas varētu eh, šai izmēģinājumā tikt eh, skārtas, vai jūs domājat, ka tas varētu beigās tomēr nākt kā tāds priekšvēstnesis tālākām, plašākiem pakalpojumu piedāvājumiem, cita veida eh, šādus internetu izmantošanas piemēriem? Paldies! Paldies, godātie kolēģi! Tagad došu vārdu paneļa runātājiem, lai viņi varētu uz jautājumiem atbildēt. Tas gan jādara pavisam ātri. Nu, varbūt izvēlieties divus, trīs jautājumus, jo jautājumu bija daudz. Varbūt pirms varētu tad šoreiz sākt Olsen kungs un tad virzīties pretējā secībā. Uh, Un tad otru reizi, kad būs pēc stundas vēlreiz iespēja atbildēt jautājumiem, tad atkal šo secību mainīsim. Piekrītat? Olsenkungs, tad jūs pirmais. Daudz ļoti labi jautājumi, bet, protams, es nevarēšu uz visiem atbildēt nav laika dēļ. Par elektronisko komunikāciju pakalpojumu definīciju. Mēs uzskatām, ka ir problemātiski izmantot jau ierosināto uh, definīciju par signālu nodošanu un ciparu pret neciparu struktūru. Un iemesls ir tāpēc, ka tehnoloģijas attīstās ļoti ārā ātri un pakalpojumi vēl ātrāk. Ir ļoti daudz kas, pakalpojumi, kas kādreiz bija balstīti uz cipariem un saistīti ar signālu dodošanu, šobrīd jau ir nodalīti no tā un ir kļuvuši par tādi, tādiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti pilnīgi citos veidos ar aplikācijām, lietotnēm, uz telefoniem, eh, planšetēm un tā tālāk. Tāpēc mēs domājam, ka būtu ļoti problemātiski izturēties tā rigīdi, ne, neelastīgi šai jomā un tik šauru šo definīciju veidot. Un vēl viena lieta, ko gribēju komentēt. Tad, kad runājam par 5G un automašīnu nozari, tad te dzirdam daudzus priekšlikumus, un mēs labprāt vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šeit ir svarīgs mm, tehnoloģija neutralitātes aspekts. Nevajadzētu būt tā, ka komisija ienāk vien, ierosina vienu vai otru tehnoloģiju atbalstot to. Mēs domājam, ka tas būtu jāizstrādā standartizācijas organizācijās, rūpniecības pārstāvjiem, autobūvēja telekomiem vajadzētu piesēsties pie kopīga sarunu galda un apspriest, kādi būtu labākie veidi, kā virzīties uz priekšu. Jo, protams, ir tie, kas vēlas e, investēt un, un celt šos e, tīklus pie ceļiem un tā tālāk. Viņiem ir jāzina, kādi būs tālākie standarti. Nu, tur vajadzētu šādu standartizācijas darbu veikt. Paldies tālāk, Soriano kungs. Paldies. Pirmām kārtām risk, tas, ko jūs vecāt par risku, ko radītu tādas magnēja likumdošana un līdzfinansējuma parādīšanās šādā regulējumā. Es domāju, ka mums jāizvarās šeit no viena pārpratuma. Investīcijas kavē regulējoša neskaidrība, nevis tās vai regulējums, nevis regulējums kā tāds mm, un tās magnējība. Tāpēc mums ir jāpārliecinās par to, lai jūs domājat par šo savu politi politisko mērķi, šo konektivitāti un ņemot vērā tos instrumentus, kas ir mūsu priekšā nacionālos līmeņos, atra, atrodat pareizo līdzsvaru starp alternatīvajiem tirgus ienācējiem un vecajiem uzņēmumiem. Kāda ir, kāds ir pareizais uh, līdzsvars, kā šīs investīcijas hēmas uh, īstenot. Un līdzi, līdzinvestīciju pasākums pat par sevi ir ļoti slavējams. Variants to redzam vairākās, eh, vairākos uzņēmumos, bet komisijas priekšlikā šobrīd jāsaka, nu tur tas ir tā, tāds trakot krekls nedaudz. Nav vaļas. Un mēs domājam, ka automā, autonomijas trūkums šādu nianšu īstenošanā varētu radīt tālāku neskaidrību beigu beigās uzņēmējiem un investoriem, kas vēlētos iesaistīties um, augstas kapacitātes tīklu īstenošanā. Tātad kopumā mums liekas, ka tas ir ļoti labi, ka ir līdz investīcijas, bet ir jāatrod pareizais regulējošais ietvers. Un katrai valstī jādod pietiekam daudz autonomijas. Tālāk uh, jautājums par šiem 25 gadiem pilnvarošanas laiks attiecībā uz spektru lietošanas ilgumu. Un 5G ka, ka varētu būt tā, ka nacionālie lēmumi nav konsekventi. Nu, jāsaka, ka šobrīd Bereks joprojām strādā pie šī spektrība diapazona jautājuma. Esam nākuši klajā ar pirmo atzinumu projektu pārskatīšanai Tur mm, runājām ne tikai par spektru, par diapazonu, bet mums ir vēl viena darba grupa, kas tieši strādā tieši ar mobili, mobilo telefonu sakariem, pakalpojumiem un viesabunēšanu. Mēs tur tieši pētām, kas būtu pozitīvs, kas būtu negatīvs šai komisijas priekšlikumā. Nu, protams, ka nozarē ir vajadzīgs, vajadzīga pietiekama redzamība laika gaitā nenoliedzami Bet tomēr tā joprojām ir nedaudz tāda kristāla bumba, jo mēs nevaram uzminēt, kas notiks pēc 25 gadiem, nav ne jausmas. Un tāpēc varbūt ir jāiestrādā jau kaut kāda klauzula par pārskatīšanas iespējamību. Paldies! Nākamā runātāja lūdzu. Pateicos! Tik uzdot vairāki jautājumi, manuprāt, visi bija ļoti labi. Centīšos uz pāris no tiem arī atbildēt. Viens kā piesaistīt investīcijas. Nu, mēs saredzam šai kontekstā divus galvenos mērķus. Te tehnoloģija neutralitāte ir viens, un otram kārtām atbalsts visiem investīciju modeļiem. Un tāpat laikā, protams, arī um, visa šī regulējuma paredzamība, kas attiec uz tehnoloģiju neutralitāti. Un tā atbild arī uz vēl vienu no jautājumiem par to, kā pārliecinātās piec, pēc iespējami lielāku iekļautību Eiropas pilsoņiem. Lūk, tieši tehnoloģijas neutralitāte, jo, ja tehnoloģijas ir neitrāls, nav viens vai otrs, tad arī piedāvātājs var krietni ātrāk un atbilstīgāk izdomāt, kā piedāvāt šo augstas kvalitātes internetu platjoslu runājot par jauno definīciju, pie kā, par ko runāja Kastiljo kundze. Nu jā, šobrīd pastāv diezgan liela problēma tieši ar šo jautājumu un signālu ietveršanu. Ja mēs radīsim tagad problēmas komunikācijai starp, vien, starp mašīnu un mašīnu, tad tādā gadījumā tas ietekmēs arī operators. Mūsuprāt, svarīgi šo jautājumu mm, cilāt, ja mēs vēlamies runāt par lietu internetu. Paldies! Paldies, direktors kundze! Nākamais runātājs. Es arī pāris jautājumiem tikai pieskaršos, ņemot vērā, cik nav daudz laika. Pilnīgi piekrīt tam, ko teica Zorijāno kungs, respektīvi, ka līdz šim ne tik vien investīt, regulējums nav kavējis investīcijas, bet gluži otrādi kalpoja kā liela vērtība Eiropā. Atcerēsimies, ka mēs jau esam ļoti pietuvinājušies 2020. gada mērķu sasniegšanai šeit Eiropā. Un ne tikai tam. Mēs varam lepoties ar to, ka Eiropā mums ir izdevies to panākt vienlaikus, nodrošinot ļoti pieejamas cenas par pakalpojumiem. Es domāju, ka tā ir situācija, kur ieguvēji ir visi šāda veida konkurences eh, izmantošana. Ja skatāmies uz situāciju citos kontinentos, piemēram, ASV, nu tur tas viss ir pavisam citādi. Ļoti zemais konkurences līmenis šai valstī ir novedis pie tā, ka cenas ir ārkārtīgi augstas un eh, ātrgaitas internets, platjosla ir tikpat, ir, ir kaut kas tāds, ko daudz kur nemaz nevar atļauties. Bet tāpat laikā platformu ziņā nekāda, nekāda progresa tur nav bijis. Paturēsim to prātā. Tātad šis tirgus spēks, kā liels tirgus spēks, varbūt var šķist kā tāds sarežģīts instruments, bet tas eh, tāpat laikā nu, ļauj tālāk sīkāk izstrādāt tiesību aktus un pievērsties tieši šiem sastrēgumu punktiem, jo tas ir elements, kas būtu jāregulē. Mēs neesam tātad pret citiem instrumentiem, kā piemēram, nezinu, papildus regulējumu, bet pirmām kārtām jāpārliecinās, ka tie paši pamatfakti, kas jau ir parādījuši panākumus darbībā Eiropā, tiek attiecīgi arī iznāt. Un vēl par 5G noslēgumā do, daudzi parlamenta deputāti šodien identificēja pareizo problēmu jautājumu, respektīvi, ka pastāv ļoti daudz neskaidrības attiecībā uz 5G, ļoti daudz potenciālu barjeru. Un līdz ar to varētu trūkt motivācijas atsevišķiem operatoriem šo 5G pēc iespējas ātrāk palaist. Itra šķiet pavisam nesen laida klajā vienu ļoti interesantu ziņojumu, manuprāt, kas ļoti labi identificē visas šeit pastāvošās problēmas. Es domāju, ka tieši no tā būtu tālākais darbs arī jāsāk. Un e, šai ziņojumā tiek izdarīts viens ļoti svarīgs secinājums, un tam es patiešām lielā mērā, pie, lielā mērā piekrītu, respektīvi, ka atsevišķos gadījumos varētu būt liederīgi ļaut jaunienācējiem uzņēmumiem ta, tirgu arī ienāk jo šie labi iedibinājušies mobila operatori varbūt pat drīzāk labprāt eh, nu, monopolizētu iepriekšējos vecos pakalpojumus 4G, un viņus varbūt nemaz neinteresē šīs jaunās formas, ņemot vairāk ar tām pastāv zināmas likumdošanas neskaidrības. Nu, lūk. Tā tad ir šādi vairāki instrumenti, un par tiem jūs droši vien arī spriedīsiet turpmākos mēnešus, kuros tiek dota priekšroka tādai vai citāda, tādam vai citādam regulējumam, piemēram, simetriska piekļuva resursiem, eh, diapazonam un tam līdzīgi. Bet ir arī citi instrumenti, kas ir jūsu rokās un kas varētu radīt pareizo motivāciju jauniem eh, operatoriem, jauniem operatoru tipiem, kas varbūt tiešām tad arī gribētu iesaistīties šai darbā un attiecīgi tālāk izdarīt cietas piedienus arī uz, uz pārējiem. Paldies Felicija Antonio kundzei. Foks Ramplīkungs lūdzu. Paldies! Centīšos arī pāris jautājumiem atbildēt. Pirmām kārtām investoriem netīk struktūrāls nodalījums. Tas ir ļoti sarežģīts, laiku prasošs laiks, un turklāt beigu beigās eh, novērš uzmanību no paša darba. Bieži vien saņemam sūdzības, kas izriet no tā, ka operātori ir pilnībā vertikāli integrēti, bet, nu, tagad, mū, bet mūsuprāt, visas šīs problēmas pārsvarā ar ekvivalenci un kaut kādām rezervēm un ekonomikas rādītājiem ir iespējams eh, novērst. Otrā lieta par finansējumu. Pārsvarā tie, ar ko mēs strādājam kopā, investē lielākajos telekomu operators un nevis reģionālajos spēlētājos. Tomēr pastāv arī milzīga telpa arī šādiem maziem operatoriem konkurencē tirgu un domājam, ka laika gaitā to būs arvien vairāk. Viena lieta gan ir tāda, ka šis tirgus ļoti strauji attīstās, tas ir dinamisks un tāpēc vecajiem uzņēmiem nav liela iespēja nu, tā ļoti konkrēti raugu, raudzīties to, kā viņi virzīties, uz, virzīsies uz priekšu tikai vienā jomā. Tāpēc viens no tādiem bažas radošiem punktiem ir prasība pārāk, kas pārāk specifizē to, kurp investīcijas būtu jāvērš nākotnē. Un tad eh, vēl pavisam īsi 5G. Lielākais 5G ietekmes punkts mūsuprāt eh, tagad lēšot būs tas, ka tas pārsvarā datu uzglabāšanas apjomu, un tas būs ļoti dārgi. Šobrīd nav skaidrs, vai vispār ir tādi uzņēmumi, kas, uzņēmumu modeļi, kas varētu attaisnot šāda veida pasākumus. Paldies! Vai kāds būtisks jautājums palika bez atbildes no paneļa runātāja puses? Nē? Nē, nebija tādu, ja? Go to the second panel, the same order Nu, tad pāriem pie otras paneļa diskusijas eh, tādā pašā kārtībā uzstāšanās, bet atbildes gan būs no otras puses. Tā kā sākam ar Berek priekšsēdētāju Sarjāno kungu. Un tad tagad mēs runājam par pārvaldību. Paldies, priekšsēdētāji. Kā es jau norādīju pirmajā paneļa laikā, Bērek ir gatavs e, piedalīties jauno mērķu īstenošanā, bet tie ir jādefinē ES institūcijām. Un tieši tādēļ tagad ir jautājums, kā vislabāk iesaistīt Bērek e, šo mērķu sasniegšanā. Un ir divi jautājumi. kādas jaunas misijas jūs vēlaties, lai Bereks sasniegtu, un vai jums ir vajadzīgs jauns Bereks, lai to izdarītu. Par jaunām misijām un uzdevumiem Bereks savā nostājā norādījis, ka ka mēs esam gatavi uh, paplašināt uh, neatkarību un uzņemties jaunos uh, pienākumus, runājot par kartēšanu, par spektriem, gala lietotājiem, eh, neutralitāti, konkurenci un tā tālāk. Par misiju runājot, nu tur nekādu it kā problēmu nav. Ko uh, arī uz to, ko komisija gatavojas uzticēt nacionāliem regulātoriem. Bet jautājums, vai jums ir vajadzīgs jauns pereks? Uh, lai to visu panāktu. Un te mēs nepiekrītam komisijai. Bērek ir radījies politisku diskusiju rezultātā. Un zinām, ka parlaments ir šeit spēlējis ļoti svarīgu lomu, un Dika Stilija Demērs kundze īpaši. Un galu galā mūsu uzdevums ir saskaņot, palīdzēt nacionālajiem regulātoriem sadarboties um, ar šo te galveno uh, bīroju. Manu komandu uh, no Itālijas un Ungārijas, kas strādā ekspertu darbu grupā attiecībā uz pārskatīšanu. Un tā ir ļoti īpaša kombinācija. Te ir runa par uh, uzņemšanos. Mēs esam apņēmušies eh, kopā meklēt risinājumu sistēmā, ko piedāvā komisija. Tā ir kaut kāda sistēma ar mm, izpildu direktoru ar savu administrāciju, kas būs kaut kāda komisijas struktūra vienība, kas gal galā visu izlems un sagatavos. Un mēs kā regulators vienkārši uh, liksim zīmogu zem komisijas uh, dokumentiem. Tā būs vienkārši jauna birokrātiska struktūra, un mums nebūs nekādu stimulu risināt uh, jautājumus kopā, un mēs zaudēsim šo uh, piesaisti dalību valstu regulatoriem, jo galu galā mūsu sastāvā ir tieši nacionāli eksperti, kas zina, par ko viņi runā, kas ikdienā īsteno regulu. Un es domāju, ka mums Berekā ir jau attiecīga uh, pieredze. Jūs jautājat par konkurenci Eiropā. Jā, konkurence ir. Jūs prasījāt, lai mēs uh, definētu vadlīnijas par tīkla neutralitāti. Mēs to izdarījām. Un pilsoniskā sabiedrība, nu, vismā atbalsta tās, lai gan sākumā tas nebija tik acīm redzami. Mēs arī reizēm viens otram nepiekrītam, īpaši tad, kad mēs runājam par ietvāra īstenošanu. Piemēram, kad komisija uzskata, ka viens regulators nepilda regulējuma ietvara normas, viņi mums prasa, vai jūs piekrītat mūsu analīzē, vai jūs piekrītat, ka attiecīgi šīs nacionālais regulators dara kaut ko uh, nepareizi, un uh, katru reizi mēs pārbaudam un apstiprinām šo te uh, komisijas atzinumu, un uh, tas ir tāds koleģiāls pārbaudas rīks, un mēs to izmantojam. Un tāpēc ir labi izmantot Berek kā savu politisko mērķu regulēšanai, ja jums tas ir izdevies, nevajag tagad to visu sajaukt. Um, Mēs varam pārstruktūrēties, bet mūsu dinamiku mēs vēlamies saglabāt. Jā, nu ļoti spēcīgs vēstījums, eh, tātad vēstījums Fūrskunds. Paldies, komentārs par pārvaldību. Es vēlētu tos paust telekompāniju viedokli un telekomunikācija pakalpojumu lietotāju viedokli vissvarīgākais aspekts gan pilsoņiem, gan uzņēmiem. Gal galā institūcija ir tā, kas nosaka vislabāko pārvaldības modeli un pareizos procesus, un cerams, ka šī diskusija netraucēs gigabitu sabiedrības izveidi. Un tāpēc mēs gribam aicināt, dot jums iespēju uh, nozarei pašai uh, panākt šo mērķu sasniegšanu. Es domāju, ka institūciju starpā ir liela vienprātība par to, ka spektrs ir ļoti svarīgs uh, resurs, kas tiks attīstīts un harmonizēts, jo bez tā 5G nav iespējams un bez 5G nekādas gigabit sabiedrības arī nebūs. Un otrais vēstījums attiec uz spektru pārvaldību. Mēs atbalstām licenžu uh, ilguma harmonizāciju, un tas var uh, stimulēt investīcijas jaunajā uh, tīklu pārveidē. Un šajā kontekstā mēs vēlamies arī uzsvērt, ka tradicionālais modelis, kas balstās uz individuālām licencēm, ir jāsaglabā kā stūrakmens mūsu sistēmā. Un, vispēcot, par pārvaldību runājot, uh, regulējuma atvieglošana noteikti palīdzēs risināt problēmas pārvaldības jomā. Un konkrēti mēs uzskatām, ka tīklus analīzes vienkāršošana ir jāstiprina, un tas ļaus piesaistīt vairāk investīcijas, un šeit ir pavisam vienkārši vienādojums, jo vienkāršāk labāki un paredzamāki ir noteikumi, jo vieglāk tos ieviest un jo vieglāks darbs ir gan uzņēmumiem, gan regulātoriem. So... Nu, tik īsi, skaidri, nu, lieliski. Jūs esat ļoti efektīvi. Olsāna kungs, lūdzu. Nu, mēģināšu arī būt tikpat konspektīvs. Runājot par Berēku pārvaldību, mēs arī nedomājam, ka mums te vajadzētu būt eh, ļoti kaut kādam noteiktam viedoklim. Es domāju, tas ir jāatrisina institūcijām, kas ir atbildīgs. Taču, kas mums prāt ir svarīgi, tad, kad mēs runājam par regulējumu, pārvaldību un par to, kā tā jāveic. Es te varētu kādu slaidu parādīt, ja man kāds iedotu pulti. Ko es gribētu redzēt kā šo diskusiju rezultātu? Par to, kā veidot šo pārvaldību gal galā. Attiecības starp regulātoru un likumdevēju rada vidi, eh, kas var radīt pēc tam proaktīvu regulējumu. Un eh, likumdošanai ir jābūt tādai, kas ir adaptēties spējīga izmaiņām jo, ja jūs padomājat par lietām, par kurām mēs šodien runājam, un par tīklu ārkārtīgi eh, strauju attīstību, par tehnoloģiju attīstību, un sekām, kādas tas rada sabiedrībai kopumā, tad mums ir jābūt elastīgākiem attiecībā uz pārmaiņu ieviešanu. Te ir jāatrod līdzsvars starp regulējumu un elastību. Un vēl dažas lietas, kuras minēju jau iepriekš, un tās es vairs necilāšu. Es vēlos eh, izmantot izdevību un komentēt kādu lietu, jo man liekas citreiz svarīgi to dzirdēt pētījums, eh, ko komisija minēja, es nepiekrītu tam, ka tas ir labs pētījums par 5G, es gan gribētu apgalvot pretējo. Tas ir pētījums, kas it kā runā par visu, un uh, nerodas iespējas, ka jautājums ir steidzams. Un pētījums tiešām uh, neuzsver to, cik svarīgi ir pareizi ieviest 5G Eiropā, un praktiski tas arī noniecina zināmā mērā nozars lomu. Kad mēs aplūkojam investīcijas, kuras mēs zinām, ka tās nāk no operatoriem, un zinām, kas būs 2022. gadā, mēs zinām, ka 25% ASV iedzīvotājiem jau būs e, pieeja 5G e, pakalpojumiem, kamēr Eiropā tie būs tikai 10%. Tā mēs varam e, prognozēt, ja nekas nemainīsies. Lielas paldies! Felice Antonio kundze, lūdzu. Es esmu pārliecināta, ka pašreizējā pārvaldības sistēma starp, un attiecības starp komisiju, BEREK, nacionālo regulātoru ir ļoti līdzsvarota un darboties spējīga. Es domāju, ka regulātora neatkarība ir ļoti svarīga. Un īpaši mazajiem operatoriem tas ir svarīgi, daudz vairāk pat nekā lielajiem. Mēs vienmēr atbalstām spēcīgus regulātors, kas spēj neatkarīgi novērtēt tirgus, tirgus apstākļus un tā tālāk. Uh, un pieņemt lēmumus, eh, regulējošus lēmumus balstoties uz eh, tehniskiem faktiskiem apstākļiem. Tā kā mēs pilnībā atbalstām komisijas priekšlikumu stiprināt neatkarības kritērijus un regulātoru eh, sagatavotību vai kapacitāti. Nu, tas, protams, ir tas, ko vēlas visi. Uh, Vēl daži komentāri. Mēs esam arī par harmonizāciju, nevis standartizāciju, jo svarīgi, lai regulātori saglabātu savu spēju noteikt risinājumus un arī pienākumus, kas atbilst situācijai katrā dalību valstī. Tas jau ir pierādījies kā izšķirīgi svarīgs aspekts, um, lai nodrošinātu ko, godīgu konkurenci, aizsargātu uh, lietotāju un radītu apstākļus inovācijām. Dalība valstis šai ziņā ir ārkārtīgi atšķirīgas, un tas, kas veiksmīgi strādā vienā, nebūt uh, ar garantiju labi nestrādās citā dalība valstī. Tā kā uh, Eh, tieši šī pārējais fāze ir ļoti svarīga, pārēj uz gigabitu sabiedrību. Un, man liekas, šīs atšķirības vēl tikai, eh, nu, skaidrāk iezīmēsies. Mēs esam pār spēcīgāku bēreku, kas uh, būtu svarīgākais radot spēcīgāku un tādu konsekventāku uh, tirgu nākotnē. Liels paldies! Un Foks uh, eh, Runlēkungs, kā pēdējais runātājs, man kāds novērojums regulējošās pārvaldības mehānika ir ļoti svarīga komplicēta un sarežģīta tēma, un investori, protams, raugās uz šo procesu, jo process var veicināt vai gluži otrādi kavēt investīcijas. Tieši šī mehānika ir ļoti svarīga. Ja mēs jau to minējām arī iepriekšējās sesijās. Berjos minēja trīs jomas. Viena jau ir pazīstama, lai arī kāda ir institucionālā uzbūve, ir jāveicina investīcijas. Tas ir galvenais mērķis. Otrakārt, izaicinājumi, kas ir saistīti saskaņojot Eiropas regulējumu ar, ar tirgu īpatnībām. Un visbeidzot spektra sadalījums par pirmo punktu. Ko investori vēlētos? Viņi vēlētos, lai nacionālie regulātori, paneiropas organizācijas kā BEREK un arī komisija, kā mērķi izvirzītu efektīvu investīciju režīmu tīklos, pēc tam arī infrastruktūras uh, uzturēšanu un modernizēšanu. Tam ir jābūt policijas pamatā. Tātad investīcija ir pats svarīgākais. Un uh, gal galā tas var arī novest pie uh, telekomunikāciju pakalpojumu vienības izma, izmaksu pazemināšanu. Uh, Eiropas vadlīnijas investori ļoti jūsīgi uztver eh, to, ka tik dažādās tirgos situācija atšķiras. Un saprātīgām politikai ir jābūt konsekventai, lai tā būtu katalizators investīcijām. Nevienmērīga īstenošana, ievērojot attiecīgo metodoloģiju, dažviet uh, Eh, ir tiešā cenu kontrole, bet eh, citur eh, reālos skaitļos tā nav stabila sistēma. Un runājot par kabeļu nospiedumiem, ir jāraugās, kāda būs attīstība atsevišķu atšķirīgos reģionos. Kon, tā konsekvence ir ļoti svarīga, Tas, protams, ļauj operatoriem vieglāk izvērēt iespējas citos tirgos, bet variācijas savukārt dod iespējas eksperimentēt uz vietām un uh, jaunas iespējas konkurēt, un tad var izvēlēties efektīvāko veidu. Un, ja ir noteikti iespēja pielāgoties vietējiem apstākļiem, tas ir labi, bet kas ir apšaubāmāk? vai nenotiek pārāk liela apkāp, atkāpšanās no uh, kāda pasākuma principa. Svarīgi ir, kā lietas tiek piemērotas, uh, atspoguļojot reģionālas atšķirības tirgos, un kā iepriekš jau tas tika teikts, ir svarīgi, lai uh, regulātori analizētu tirgus vietā, ņemot vērā uh, konkurētspējas intensitāti, un, piemēram, runājot par to pašu viesubinēšanu, un investoriem trīs vēlums attiecībā uz spektru. Uh, Pirmkārt, vajag, lai būtu pietiekami daudz pieejami, pieejama spektra un jāveido attiecīgas ceļu kartes, lai investori varētu plānot maksājumus, un tas ir īpaši svarīgi, tad, kad uh, operatori darbojas vairākās dalību valstīs un uh, pakļautas atšķirīgam regulējumam. Un mm, laika ziņā varbūt arī ir jāpielāgojas katras valsts īpatnībām. Uh, un uh, spektrs ir jāies, jāizpārdod izsolēs, un šīm struktūrām jābūt labi plānotām, pārskatāmām. Ja spektrs un infrastruktūras investīcijas ir savstarpēji maināmas, uh, eh, tad ir jāatceras, ja spektrs būs pārāk dārgs, tad būs par mazāk līdzekļu, ko e, var investēt tīklos un par licencēšanu. Ilgtermiņa izmaksu paredzamība ir ļoti svarīga, spektra tirzniecība eh, ir saistāma ar spektra piešķiršanu. Un e, varbūt nepieciešami piešķirt spektru arī ārpus e, eh, tirniecības cikla. Svarīgi ir veicināt investīcijas un, protams, kā tāds vispārīgs regulējums ir sarežģīts, bet svarīgi lai konsekventi tiktu ņemtas vērā vajadzības pēc investīciju stimulēšanas, un investori uh, būs ar mieru investēt lielu kapitālu, ja būs paredzami apstākļi. Paldies, tas bija par pārvaldību, bet ir vēl kāda lieta, nu, kas netika tā ļoti strikti pieminēta, uh, eh, satelīta platjosla, un es zinu, ka satelītu operatoru asociācijas pārstāvi ir šeit klāt un arī Jutelsat pārstāvis. Varbūt jūs arī īsi vēlētos sniegt kādu informāciju, jo no satelīta tehnoloģija viedokļa un platjoslas viedokļa tas ir svarīgs jautājums. Vispirms lū, lūkšu Ārtī Holas kundzi no Satelīta operatora asociācijas. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs piekrītam, ka investīcijas šeit ir svarīgākais jautājums, un mums ir jāveicina tāda vide, kas nodrošinātu privātās investīcijas šajos tīklos. Pašlaik mēs redzam ļoti lielus ierobežojumus investīcijām, un tas nozīmē, ka tikai pilsētu elīte varēs no tā gūt labumu. Pašlaik Eiropai ir jābūt tuvākai visiem pilsoņiem, un parlaments ir šo pilsoņu balss. Satelīta nozara vēlētos atgādināt, ka šim kodeksam ir jāatsaucas uz um, dažādām tehnoloģijām, kas nodrošinātu arī universālo pakalpojumu. Un šķiedri šeit ir pats labākais risinājums, bet ja mēs liksim uzvar, uzsvaru tikai uz šķiedru 5G, tad uh, mēs nodrošināsim to, ka uh, šī 7 miljonu plaisa pāraugs uh, bezdibeņa plaisā. Uh, Tāpēc mums vajadzētu nodrošināt dažādu tehnoloģiju sajaukumu, lai nodrošinātu vajadzīgo tehnoloģiju neutralitāti. Šeit es pievēršos satelīta platjoslai, kur mēs uzskatām, ka vajadzētu izmantot uh, of broadband kupons hēmas. Tas ļautu mums nodrošināt platjoslu arī lauku apvidos. Otrs punkts attiecas uz to, ka miljoniem e, eiropiešu paļaujas uz televīziju. Uh, un komunikācijām, kas um, tiek nodrošināta tieši vai netieši ar satelītiem. Un te ir runa par simtprocentīgi privātām investīcijām. Šeit ir runa pat par drošības pakalpojumiem. Tieši tāpēc um, joslas piešķiršanai ir jāņem vērā šie pamatpakalpojumi. Un te ir runa ne tikai par to, ka mēs varētu turpināt strādāt, bet ir jānodrošina arī um, biznesa plānu dzīvotspējība. Mēs uh, redzam, ka lietotāji nelietos šādus pakalpojumus, ja tie nedarbosies visur. Un tieši tāpēc satelīti ir tik būtiski. Paldies tagad Stefāno Agnēlī. Notāsēt. Nu, Paldies! Kā jau tika norādīts, šī digitālā plaisa vēl ar vienu ir ļoti liela Eiropas reģionos, un tāpēc mums vajadzētu pret to vērsties. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka uh, mums ir jāņem vērā stratēģiskie mērķi, un šajos stratēģiskajos mērķos mēs nedrīkstam nekādā veidā ierobežot investīcijas platjoslas izmantošanai. Tātad no vienas puses ir jānodrošina arī platjosla, in, platjoslas internets arī lauku apvidos. Šeit redzam trīs elementus. Viens jau tika pieminēts - tehnoloģija neutralitāte. Tā ir mm, pamatprasība, bet ir jānodrošina arī dažādas tehnoloģijas un arī hibrīda risinājumi, kas balstās uz dažādu uh, tehnoloģiju kombinācijām, kas ļauj nodrošināt pakāpojumus. Otrs punkts - augstas kvalitātes pievienojumi laukos. Un, protams, mūsu mērķis ir pievienot pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, pēc iespējas īsākā laikā ar uh, vismodernākajām tehnoloģijām. Mēs uzskatām, ka uh, šie kvalitātes parametri ir daudz būtiskāki nekā tikai uh, lejuplāts ātrums interneta piekļuvei ir jābūt pieejamai visiem pakalpojumiem. Uzskatām, ka universālajiem pakalpojumam nav jātiecas tikai uz uh, viegli ievainojumām grupām. Te ir runa par visām grupām, kas ir otrā digitālās laistas pusē, un tieši tāpēc uh, uz ties, ties uz to arī ir norādījusi. Satelīta platjosla ir pragmatisks risinājums, kas ļauj mums sasniegt 2030. gada mērķi, un tāpat arī mums vajadzētu noteikt tālākos mērķus ar nosacījumu, ka e, tālākais regulējums e, nebloķēs e, investīcijas un tehnoloģijas. Satelīti darbojas savādākā struktūrā nekā pārējie pakalpojumi, bet tie sniedz ļoti labus pakalpojumus. Tagad mūsu referentī Del Castillo kundze. No. Vai jūs vēlaties izteikties, ne? Nu, labi, varam sākt ar Bereku. Tošinovska kungs, lūdzu, par Bereku. Aha. Jā, ģekuji za, eh, za jasnē predstavenī hlavne. Paldies par ļoti skaidro pārskatu. Liels paldies arī par Zariņo kunga teikto. Uzskatu, ka viņa viedoklis ir ļoti tevs maniem un arī manu kolēģu viedokļiem. Eiropas parlamentām Bērek vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs informācijas avots. Mēs zinām, ka tas ir ļoti, tā ir ļoti svarīga iestāde, kas uh, uh ir iegūst ļoti daudz uh, labu tehnisku zināšanu, un uh, tādās jomās kā enerģija tas ir ārkārtīgi būtiski. Tieši tāpēc Es gribētu aicināt eh, kolēģus sniegt mums savu viedokli par mm, Berek, bet eh, viņi jau par to runāja, tāpēc es eh, nevēlos vairs uzdot šo jautājumu. Es gribētu runāt par jaunajām kompetencēm. Mums ir jādomā arī par uh, jauno tehnoloģiju posmu. Pašlaik strādājot pie kodeksa. Tāpat arī mums ir jādomā par milzīgo tehnoloģisko progresu. Mums priekšā ir milzīgas uh, iespējas progresēt, un tieši tāpēc mums vajadzētu atbrīvoties no šķēršļiem investīcijām. Eh, eh, Problēmas, které by bylo potřeba Tieši tāpēc mani interesēja, kas, jūsuprāt, būtu pats svarīgākais un ko mums vajadzētu aktualizēt, modernizēt. Paldies tagad Dekastīļo kundze. Jā, šajā pārvaldībā ir divas daļas. Viena daļa ir spektra, spektra pārvaldība, un otrā pusē ir eh, institucionālā iekārta, un šeit, protams, uzsvers ir jāliek uz bereka. Uh, Runājot par spektru, es nevēlos šeit neko daudz teikt, tāpēc, ka, manuprāt, parlaments pilnībā piekrīt jūsu viedoklim. Tas jau parādījās arī telekomunikāciju tirgus regulā. Romlīkungs jau arī par to runāja, un atklāti sakot, mēs varam šeit tikai un vienīgi piekrist, mūsu viedokļi sakrīt. Bet Par Berek, mans jautājums. Surjāno kungs, jūs runājāt, ka varbūt vajadzētu šeit nospiest uz refresh pogas. Uzskatu, ka Berek ļoti labā veidā ir izpildījis uh, savus uzdevumus un sasniedzis mērķus ņemot vērā tātad to, kas jums bija prasīts mandātā. Tagad ir pagājuši vairāki gadi, Un varbūt būtu interesanti šeit uh, atrast kopsaucēju ar šiem vietējiem tirgiem un ar uh, kopējo mērķu sasniegšanu un vajadzību izpildīšanu. Varbūt mums vajadzētu padomāt par šo double loku, ko iesaka komisija, kur nacionālais regulators neizvēlās eh, rīkoties, bet varbūt ir rodas kaut kādas problēmas nacionālā līmenī, tad tas varētu zināmā veidā radīt šķēršļus eh, digitālajiem vienotajiem tirgumam. Nu, varbūt to nevajag uzskatīt par refresh, bet varbūt te ir runa par kombināciju, par eh, vietējo tirgu un par nodri to, ka mums vajadzētu īstenībā nodrošināt eh, digitālā vienotā tirgus funkcionēšanu. Zoriņo kungs. Wi-Fi for Europe referents. Paldies, priekšādātāji! Kopumā Eiropas iniciatīvas parasti ir ļoti birokrātiskas un um, ļoti apgrūtinošas, ir, apgrūtinošas ja ir runa par lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesiem. Uh, Šī iniciatīva Wi-Fi for Europe ir uh, pilotprojekts, un to vajag uzskatīt par pilotprojektu arī pārvaldības jomā. Mums ir jābūt ticamiem, vienkāršiem, uh, konkrētiem, bet vienlaicīgi visam šim procesam ir jābūt balstītam uz pašregulāciju. Un, protams, arī uz uzticēšanos. Ja mēs vēlamies pavisam uh, ātri īstenot 6 līdz pat 8 tūkstošu pievienojumu visās Eiropas Savienības valstīs, kas katrs maksātu 20 tūkstoši eiro, tad eh, mums būtu jāpiesaista struktūrālie un citi fondi. Tāpat arī, ja mēs vēlamies izvēlēties pašas eh, modernākās tehnoloģijas, tad eh, šīm pilotprojektiem ir jāpierāda, ka tas tehnoloģiskā ziņā spēj funkcionēt un ka tas ir izdarāms arī administratīvā ziņā. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai šīs pilotprojekts būtu augsta līmeņa projekts, kam cilvēki var uzticēties, lai tas pavērtu mums jaunas vīzijas par Eiropas Savienību un lai mēs varētu arī izvairīties no birokrātijas. Šeit es vēlētos dzirdēt visu paneļa diskusiju dalībnieku viedoklī. Pirmkārtām es gribētu zināt, vai mēs varam nodrošināt šādu pašregulācijas modeli, un otrām kārtām, vai mēs varam tam visam uzticēties. Tad nākamais mūsu referents ir Bonīkungs, 5G referents. Paldies par ļoti skaidri pausto ziņu. Uz, uzskatu, ka šīs ir ļoti vērtīgas diskusijas. Te ir runa par harmonizācijas lēmumiem attiecībā uz spektru, un tas ir pats svarīgākais 5G attīstībā. Protams, eh, ka šeit var parādīties arī zināmi konflikti, taču mums ir jāzina, kāda ir mūsu nostāja. Uzskatu, ka eh, Bereka eh, institūcijās tehniķi jau meklē kaut kādus risinājumus, un uh, Tieši tāpēc mums arī ir jāizmanto Pilāras de Kastīļo aprakstītais variants. Tas būtu varbūt labākais uh, iespējamais variants, tas būtu tāds kā kompromiss. Šādā veidā mēs varētu at atrast vislabāko uh, harmonizācijas uh, variantu spektram. Nav nu, runa tikai par bērēku un operatoriem. Eiropā. Mums ir jāņem vērā arī dalība valstis. Uzskatu, ka daudzās valstīs mēs varam sadarboties ar regulātoriem, bet dalība valstis iespējams mums uzdos smagus jautājumus. Tieši tāpēc nākamajā diskusiju kārtā, mm, ne šodien, mums vajadzētu runāt par to, kā pārvaldīt šos procesus, iesaistot pašas dalībvalstis. Un varbūt mums ir jādomā arī par uh, to, kā mēs varētu piespiest dalību valstis izmantot šeit atklātu valodu, kā pārliecināt viņas, ka tas ir ļoti svarīgi. Mums ir vienlaicīgi jāpieņem lēmumi, un tas ir pats svarīgākais piecikā īstenošanā. Paldies tagad Nīblers kundze. Paldies priekšēdētāji, paldies arī mm, visiem, kas izteicās. Man ir tikai viens jautājums. Es gribētu uh, būt droša, ka visu pareizi sapratu. Uzklausīju to, ko jūs teicāt, jūs teicāt, ka es visi iestājoties par harmonizāciju, ka uh, ir vajadzīgs vienots instrumentu kopums, kas ir pieejams visiem, bet neviens neteica, vai mums būtu vajadzīga Eiropas aģentūra, vai es to pareizi sapratu. Tad, tad nedzirdēju, ka kāds īpaši iestātos par uh, Eiropas aģentūru. Nu, varbūt es vienkārši nedzirdēju to, es biju visi izgājusi. Mēs eh, mēnešiem ilgi ar dalību valstīm esam uh, cīnījušies. Mēs esam runājuši par harmonizāciju, kā izskatīsies šis instrumentu kopums, vai būs mums veto tiesības un tā tālāk. Tieši tāpēc es gribētu vēlreiz dzirdēt jūsu viedokli par aģentūru. Paldies. Kumpula Natrī. Izteikšos pavisam īsi. Mans asistents pēc tam paliks uzklausīt atbildi, jo man ir jādod uz, uz citu sanāksmi. Varbūt Berek varētu atbildēt. Kā jūs varēsiet garantēt, ka uh, vietējie regulātori varēs darboties un ka viņi visi tiks uzklausīti? Tātad iekšēji te ir runa par priekšsēdētāju, kas pārstāv bereku kopumā, un tad te ir eh, tāda kā uh, maiņas sistēma Luksemburga un pēc tam Vācija, teiksim, tas nozīmē, ka tās ir dažāda lieluma dalība valstis. Ļoti bieži mēs redzam, ka uh, strīdu mehānismi darbojas pār robežām, bet ļoti bieži es redzu, ka tas ir tikai viens regulators, pat ja tas ir pārobežu jautājums. Varbūt tas varētu būt Eiropas risinājums. Tāpat arī es gribētu zināt, eh, kāda ir komisijas loma. Varbūt komisija atdos savu lomu vērēk. Arī šeit ir vajadzīgs līdzsvars. Tāpat arī mums ir jāsaprot, ka harmonizācija varbūt nozīmēs to, ka pirmie rīkosies strauji. Uzņēmumi vēlas jau testēt 5K un vēlas piešķirt šo jauno spektru, iespējams, ka šis ātrums ir atšķirīgs. Tad, tad varbūt ir jānosaka termiņš, līdz kulam ir jāpiešķir jaunais spektrs. Bet ja viss tiks darīts vienlaicīgi, tad varbūt mēs neatradīsim šos līderus Eiropā. Āzija varbūt virzās uz priekšu daudz ātrāk, un ja mums viss Eiropā ir jādara vienādi, tad varbūt tas nebūs tik labi. Any other? Paldies. Vēl kādi jautājumi? Neredzu. Nu tad godātie paneļa runātāji. Ja vēlaties vēl pāris vārdus teikt, tad varat tagad izteikties arī attiecībā uz satelītu platjoslu, tieši tā, ko to minēja mūsu viesi. Nu, jūsu ziņā. Sāksim tagad ar Fauks Rumlī kungu kurš ir analītiķis attiecībā uz telekomiem. Paldies priekšsēdētāji. Par satelītiem runājot, es plašs lielākā vairumā piekrītu tam, ka universāla pakalpojumu joma Latvijoslā ir ļoti interesanta, bet, protams, kādam par to ir jāmaksā. Un šobrīd tas ir ne, nesamērīgi eh, dārgi. Tāpēc piekrītu ka tirgumu ir jādiktē, protams, savi noteikumi par to, kādai jābūt nostāja, un es uzskatu, ka tieši hibrīda nostāja šajā gadījumā ir tā labākā. Tehnoloģija neutralitāte, kā jau teicu, ir īpaši svarīga šai kontekstā, ir īpaši attiecībā uz lauku reģioniem un attālākiem reģioniem. Kā jau teicu, investoriem, manuprāt, nav tādu ļoti striktu noso, no, uzskatu par tām lietām, ko mēs apspriežam. Uh, Un tāpēc domāju, ka ļoti labi, ja Bereka var atspoguļot šos dažādos viedokļus e, Briselē. Bet, protams, svarīgi, lai NRA savukārt pēc tam arī var mm, padalīties ar šo praktisko pieredzi jautājumos, e, kas, nu, kā jau tika teikts, norisinās visai sarežģītās apstākļos, jo vietējā līmenī e, eksperta zināšanām arī ir ļoti liela doma, un tieši tāpēc varbūt ir šī doma par Eiropas regulātoru kas tad varētu apkopot visu šo nacionālo regulātoru praksi un e, prioritātes. Protams, ka jūs drīkstat komentēt arī citus jautājumus, kas vēl nav tikuši atbildēti, ja jums e, tāda vēlme rastos. Īsi komentēšu tehno, tehnoloģiju kombinācijas kokteļa jomu Manuprāt, pār, dalībvalstī šobrīd bijis pārāk liels tāds modes stripts, eh, uzsvars likts uz šķiedru. Uh, uz šķiedras tehnoloģiju uz mājām. Tas tiešām ir bijis tā ļoti plaši izmantots šobrīd. Bet tāpat laikā es uzskatu, ka šķiedra uz māju varbūt nebūs tas vienīgais risinājums pilnīgi visur. Tāpat laikā gribu arī vēlreiz norādīt uz to, ka šis 3G jautā, 5G jautājums ir, nu, tā kā jāpalaiž no jauna, jo 5G pats par sevi varbūt ir eh, lielisks aizstājējs eh, šķiedrai uz mājasēmniecību lauku reģionos. Var jau, nā, var jau būt, ka nāks kaut kādu laiku un būs atkal citas tehnoloģijas, bet ASV, e, piemēram, ir parādījies, ka tieši tur tas darbojas ļoti atbilstīgi protams, pastāv um, augstas izmaksas uh, pašpalaišanai urbānos reģionos, bet tas var būt daudz aktuālāk, piemēram, laukos. Atgriežoties pie diapazonības spektra pārvaldības. Tas saistīs tieši ar 5G palaišanu. Es domāju, ka būs ļoti svarīgi eh, to cerēties. Parlaments ļoti labi pastrādāja pie 700 megaspektriem strādājot Domāju, ka tagad būtu svarīgi uzraudzīt to, lai dalībvalstis turpina atbilstīgu ceļu karšu izstrādi. Un šo vīziju, kas tika parādīta attiecīgi arī īsteno. Spektri, diapazonu pārvaldīšana šai kontekstā ir jāīsteno tā, ka mēs pievēršamies jaun, tirgus jaunienācējiem. spektra pārvaldībai ir jābaļot, jā, jākļūst par būtisku sviru, kas ļauj jaunienācējiem ienākt tirgu. Eiropai ar 5G ir, ir vajadzīgs, nu, kāds tāds drosmīgs uzņēm, uzņēmējs, kāds tāds operators, kuri interesē rīkoties strauji, pārliecinoši, nu, lai arī var izdarot spiedienu arī uz pārējo sistēmu uz infrastruktūru balstīta konkurence vienmēr ir varējusi nostrādāt, un domāju, ka ar atbilstīgu motivāciju to varētu mm, pār, pār, pārlikt arī uz 5G jomu. Paldies! Ģenerāldirektors kundze, jums vārds. Paldies priekšsādātāji! ETUS joprojām uzskata, ka spektru harmonācija ir ļoti, harmonizēšana ir ļoti svarīga, lai varētu licences būt pēc iespēja ilgāks, un tam ir liela nozīme. Mēs domājam, ka iespējams visu to koordinēt, koordinēt nemaz neierobežojot jaunienācēju darbības ātrumu. Bet, eh, jo, jo ļoti svarīgi pārliecināties, ka harmonizācijas rezultācijā nav šāda veida blaknes. Kas attiecas uz Berek, es jau teicu iepriekš, manuprāt, eh, šeit rezultāti ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs nevēlamies ierobežot, palielināt gigabitu sabiedrības ātrumu. Bet tāpat laikā, protams, ir svarīgi uzsvērt, ka mūsuprāt nav tāda vienota risinājuma, kas būtu derīgs pilnīgi visiem. Ir jāapzinās, kādas ir atšķirības, uh, starp dalību valstīm, geogrāfisko, topoloģisko sadalījumu un, protams, arī etnoloģiskās atšķirības. Un tāpēc, lai arī varbūt ir labi nodarboties ar harmonizēšanu, vienlaikus jāceras arī par atšķirīgajām lietām. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs Sorijāno kungs no Bereka. Paldies. Nu, pirmām kārtām Atbildu Tašanovskī kungam par galvenajām NRA kompetencēm. Es domāju, ka Bereks piekrīt kopumā tai kompeten, tam kompetenci rakstam, kas tiek ierosināts jaunajā projektā. Mēs papildus vēlamies tomēr, lai mums piešķirtu plašākas pilnvaras informāciju savākšanas ziņā pakalpojumu līmenī, jo, ja, piemēram, brīt mums būs jāizsakās par to, kā, e, kā tiek definēti jaunie pakalpojumi tiešais, tad, tad nu, tādā gadījumā mums ir vajadzīga informācija un elektrisko komunikāciju pakalpojumi nav tas pats. Šobrīd mums nav iespējas plaši apkopot šo šo informāciju, pieprasīt, jau uzdot jautājumus procesa noslēgumā. Arī tādām struktūrām, kas šobrīd vēl netiek definēta kā operēt, operatori. Nu, šobrīd pašreizējā definīcija mūsuprāt ir pārāk šaura. Atgriežoties pie Pilārs kundzes jautājuma doma ir tāda, ka, ja jūs vēlaties nodrošināt koordināciju, tad tam ir nepieciešami divi soļi. Pirmām kārtām jāpiešķir NRA papildu kompetence, un tad tādā gadījumā automātiski Bergs būs tā vieta, kur, tieks, kur NRA savā starpā par kompetencēm diskutēs. Nu, tā tad lūdzu, tas vien, ka tiek piešķirta šāda veida kompetence, šo koordināciju padara par automātisku. Nu, tā, piemēram, ja no rītdienas jūs mums piešķirt iespēju iesaistīties spektra piešķiršanas procesā, tirgus veidošanā, tad automātiski tas tiek ietverts uzreiz e, mūsu diskusijās e, Berek. Un mm, attiecīgi jautājumu harmonizēs. Vai jūs gribat iet vēl tālāk? Nu, tas ir vēl viens jautājums, īpaši attiecībā šo double lock. Nu, nav jau nekāds pārsteigums, arī Berek īsti nepatīk šāda double lock sistēmas izveidu un ierobežojumi. Es domāju, ka šobrīd Mūsdienās nav iespējams no vienas puses lūk uzvilkt šādu trako kaleklu, kas neļauj uztvērsties nozarei, kur viss tiek ierobežots, un tāpat laikā eh, cerēt, ka viss attīstīsies. Kāda ir mūsu manevrēšanas iespēja? Šādā veidā mēs nevaram rīkoties. Es nevēlos būt pārāk konservatīvs, bet nevaram būt arī. Uh, nepiešķirt NRA atbilstīgu autonomiju risinājumu meklēšanai, tā lai pātrinātu investīcijas konektivitātei, tātad šai sasai, sasaistē. Paldies! Olsonu kungs tālāk. No Eriksona vicepriekšādātājs lūdzu. Nu, par pāris lietām, par ko šeit runāja iepriekš. Satelītu nozīme. Sas satelīts ir daļa no 5G PPP, tātad daļa no tām tehnoloģiem, kas būs 5G eh, ekosistēmas daļa. Es domāju, ka ir šeit vieta arī hibrīda risinājumiem, bet kā vienmēr beigu baigās tas būs tirgus, kas lems, kas ir visrentablākais un eh, pie, pieņemamākais viņiem. Tika runāts arī par 5G lomu alternatīvā piesaistē. Nu, protams, ka tika pieminēta arī ASV, nu es, piemēram, zinu, uh, ASV šobrīd strādā pie tā, vai viņi varbūt izmantos 5G apmaisamniecību pieslēgšanai, piešķirot līdz pat vienam un pat trim gigabatiem interneta ātrumu. Un 5G ir tad šis pēdējais pieslēgums um, no sienas līdz datoram. Un viņi to var darīt, tāpēc, ka viņiem ir jau e, lielākos apjomos šis e, frekven, diapazona sadalīts spektra piešķirt, jo viņiem ir plašāks šis apjoms. Tāpēc, lūk, atkal atgriežamies pie spektra jautājuma. Ļoti svarīgi šo lietu sakārtot jau no pašiem pamatiem un pareizi. Nu, vēlreiz par to, kā visas šīs lietas ir sasaistīts. Nu, te, nu, tehnoloģija neutralitātes jautājums. Šķiedrē būs, protams, ļoti daudz, liela loma arī turpmāk šajā lietā spēlēm, bet daudzi nesaprot, ka šobrīd lielākā daļa Playstation, jeb šo spēļu stāciju nav sasaistīts viss ar kabeli, bet gan ar kaut kādiem um, mikroviļņu krāsnes um, eh, saskarsnes punktiem. Un turpmākajos gados vairāk kā puse no visiem šīm, vairāk, bū, vairāk kā puse no šiem um, dokiem būs pie, pieslēgti tieši šādiem um, mikroviļņu um, pieslēgumu punktiem. Un vēl par ko tika runāts Wi-Fi Eiropai šis projekts. Es domāju, ka te jāizturās piesardzīgi attiecībās to, ko vēlamies panākt. Un vai to būs arī iespējams pēc tam panākt. Ja mērķis ir internetam nepieslēgtajiem dot iespēju izbaudīt gigabitu sabiedrību, tad es nezinu, kā tas varēs notikt. Ir tīpaši runājam par cilvēkiem, kas dzīvo nepieslēgtās vidēs jo viņiem taču ir jā, lai viņi vispār tur nonāktu, viņiem jābūt pieslēgtiem, un es nezinu, vai šīs stacijas ar Wi-Fi standartiem kaut kādos publiskās vietās kaut ko šeit mainīs. Tāpēc es domāju, galvenais vajag uzdot jautājumu, ko jūs vēlaties panākt un kā to var panākt. Un vai to var panākt ar šādā, varbūt ar šādām dažādām tehnoloģijām, atgriežamies kaut vai pie satelītiem. Uh, Satelīts pilnīgi noteikti var šādu um, pieredzi piedāvāt attālos reģionos, varbūt pat ātrāk nekā ar Wi-Fi tas iespējams. Tātad mums piesardzīgi jāizturs pret to, kā mēs definējam šos risinājumus, ko meklējam. Harmonizācija mans pēdējais punkts. Es domāju, ka ir ārči šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, bet kā jau Kampuls Natrīkundze teica, mēs, protams, nevaram pieļem, pieļaut to, ka ir kāds, kas kavējas, un tas aptur arī pārējo attīstības ātrumu. Un tāpēc, ja runājam par harmonizāciju, tad, eh, nu, principā vajadzētu rīkoties tā, lai mēs neapturam, nebremzējam tās valsts un reģions, kas vēlas virzīties uz priekšu ātrāk, bet tepat laikā pārliecināties, ka visi arī, kas eh, kavējas vai paliek aiz muguras, tomēr, nu, tiek, tā teikt, motivēti rīkoties straujāk. Paldies, liels, kas runas, ļoti precīzi jautājumi lieliskas profesionālas atbildes, visu esam uzzinājuši, viss ir skaidrs, bet nu tagad vajadzētu arī sniegt kaut kādu kopsavilkumu. Referentiem tas būtu jādara, jo jūsu visas piezīmes un uh, atbildes bija pārsvarā veltīts četriem uh, referentiem, bet burtiski pusminūte katram referentam tālāk. Cer, vai, ceram, nu vienā divos teikumos esiet gatavi komentēt lūdzu to. Okay, I understand 30 seconds is not enough. So thank you very, very much. It was great meeting. Great. 30 sekundes nepietiekam. Ja, nu jā, labi, tad paldies. Ļoti laba sanāksme. Lielu paldies visiem paneļa runātājiem. You are great professionals. And I think un domāju, ka tikpat liels paldies ir arī referentiem. Es domāju, ka viņi arī saņēma ļoti daudz informācijas. Arī man tas bija ļoti liederīgi. Vēlreiz paldies!